Uh, good afternoon, everyone. Um, I've just... Uh, Sveicināti visi. Man uh, nāksies vadīt, bet vispirms lūdzu ieņemiet vietas. Man nāksies vadīt sēdi Bereses kundzes vietā šodien pēcpusdienā rīt no rīta, jo viņai ir citas saistības šodien un rīt. Un vispirms pieņemsim darbu kārtību. Tālāk protokoli. Visi piekrīt. Padomu, kas notika 21. oktobrī, pieņēma grozīto versiju vadlīnijām, kas iekļauj parlamenta grozījumus. Un es gribētu apsveikt mūsu vidū ekspertu. Šķiet, ka viņu nav labi. Es vēl viņus pagaidām nesveicu. Es vienkārši daru jums zinām, ka viņu pagaidām vēl nav klāt. Un es sveikšu viņus tad, kad viņi ieradīsies. Šī sanāksme e, tiek straumēta internetā, tā jau var sakot. Un man ir liels e, prieks e, norādīt, ka notiks viedokļa apmaiņa ar Bruno Kokē, kurš pārstāv MKO komiteju. Došu jums uzreiz vārdu. Mēs runāsim par ekonomikas atvesceļošanos un stratēģiju 2020. Kā parasti pēc eh, uzstāšanās sekos jautājumu laiks. Sveicināti! Es runāšu franču valodā. Es gribētu nodalīt savu uzstāšanos divās daļās, un vispirms es sākšu ar stratēģija Eiropa 20 un pēc tam runāšu par situāciju darba tirgu un pasākumiem cīņā pret krīzdarba tirgu. Euh, Kas attiecās uz eh, stratēģijas Eiropa 2020 pārvaldību, vadomu pagājušu nedēļu eh, par to sprieda, un mēs bijām sagatavojuši uh, uh, secinājumu projektu, un uh, jūlijā tas izgāja caur padomi. Uh, tur bija runa par to, ka jaunajā stratēģijā varētu pieprasīt, lai uh, procedūra būtu vienlaikus gan vieglāka, uh, gan arī atbilstošāka, tā lai EPSCO uh, padomu varētu labāk dzirdēt uh, Eiropas padomus līmenī, lai uh, par uh, nodarbinātības politiku šis vēstījums nonāktu tur, kur tam jānonāk. Uh, tā atbilde, uh, ko mēs devām EPSCO par šo uh, tēmu, uh, bija galvenokārt par Eiropas pusgada projektu, kā to piedāvāja Eiropas Savienības komisija. Uh, tad, tad šis pirmais pusgads Eh, pēc kura būs eh, tad, tad eh, janvārī izaugsmes ziņojums, kurā būs runa par ekonomikas politikas lielajiem jautājumiem. Un tālāk pavasarī ekonomikas padome, padomē būs runa par nacionālajām reformu programmām. Un tālāk tiks uh, pieņemti ieteikumi valstīm jūlijā. Tad, tad uh, šis uh, grafiks ir diezgan saspringts. Pirmais EFSCO pienesums šim Eiropas pusgadam ja par komisijas janvārī publicējumu pārskatu, tur ir vairāki svarīgi vēstījumi par prioritātēm attiecībā uz nodarbinātības politiku, profesionālo apmācību, apmācību cīņu pret nabadzību, Eh, viss, kas ir iekļauts eh, nodarbinātības pamatnostādnēs. Otrais moments, eh, kur iesaistīsies EPSCO, ir pēc tam, kad valstis būs publicējušas savu nacionālo programmu, tas būs aprīlī, nodarbinātības sociālās politikas un veselības un patērētāja aizsardzības padome pieņems uh, ieteikumus dalību valstīm atkalībā no uh, Eiropas uh, padomas noteiktajām prioritātēm un dalību valstu atbildēm viņu nacionālajās programmās. Tātad šos ieteikumus pēc tam uh, jūlijā pieņems Eiropas padome. Uh, trešais moments. Uh, kurā uh, nodarbinātības uh, padome iesaistīsies. Tas nepiedara pie uh, šī pusgada un ir neformālāks šobrīd vēl, bet tagad ir gada beigas. Tad var uzskatīt, ka Eiropas pusgads, kā, kā tas tika definēts vairāk, ir tāds dar, darbības un lēmumu pieņemšanai, bet viņš neparedz uh, mehānismus, kā uzraudzīt, kas notiek dažādajās dalību valstīs, gan konjunktūras jomā, uh, dar, nodarbinātības politikas jomā, struktūrālā plānā, uh, struktūrālo reform, reformu iedzīvināšanas jomā. Tātad šis otrais pusgads viņam vajadzētu būt uh, veltītam tam, lai savāktu šos diagnozus un izvērtēšanas elementus, uh, un apmainīties viedokļiem, lai zinātu, kas notiek dalību valstīs labāk nekā uh, tas ir noticis pēdējos desmit gados. Un tā tad uh, tā ideja ir tāda, ka uh, gada beigās uh, nodarbinātības padome, padome tiks informēta no visu padu, partneru puses. Kāds tad ir tas reformu attīstības stāvoklis dažādajās valstīs? Tas ir kā posms mums vēl jānosaka, jo eh, šogad ir eh, nacionālo reformu priekšprogrammas, eh, ko novembrim ir uzrakstījuši dalību valstis. Un tad mēs iepazīsimies ar to, kas, kas šais nacionālajās reformu programmās būs un apmainīsimies viedokļiem. Katrā ziņā tas, kas notiek uh, eh, 2010. gadā, ļoti atšķirsies no tā, kas būs nākamgad, tad, kad šis mehānisms tiks iedzir, iedzīvināts. Tad, tad pirmkārt būs reakcija attiecībā uz komisiju, lai dotu mūsu reakciju. Un tālāk uh, otrs moments ir šī ieteikuma dalība valstīm attiecībā pret to, ko viņi ir uh, savās programmās iekļauši, un tas būs jūlijā. Un tā, tālāk uh, Vēl viens uh, nodarbinātības padoms uh, moments ir tad, tad iepazīties gada beigās ar to, kas reāli ir noticis dalību valstīs, uh, izvērtēt to, lai varētu uzsākt jaunu Eiropas pusgadu. Tāds ir patreiz stāvoklis tam, ko mēs piedāvājam par pārvaldību, un uh, pagājušā nedēļa nodarbinātības padomu to ir pieņēmusi. Kas attiec uz otro punktu? kas attiecas uz ekonomisko situāciju un it sevišķi situāciju darba tirgu un uh, politikas īstenošanai uh, cīņai pret krīzi, mēs kopā ar komisiju esam izveidojuši dokumentu, kura mērķis bija atbalstīt diskusiju par šo uh, tēmu uh, nodarbinātības padomēm lielos vilcienos var teikt, ka eh, šeit dokumentā ir apkopots tas, kas ir noticis kopš krīzes sākuma Eiropas Savienībā, bet es tad neiedziļināšos. Tad, tad saistās arī ar uh, bezdarba paaugstināšanos, nodarbinātības samazināšanos, kas galvenokārt skār īstermiņa līgumus, uh, pagaidu līgumus, jauniešus un tā tālāk. Jūs visi zinat uh, vis, visus šos uh, momentus. Patreiz mēs varam teikt par šo situāciju, ka stāvoklis darba tirgū ir, varētu teikt, stabilizējies drīzāk. Bezdarbs nu, lielās, lielos vilcienos ir pārtraucis pieaugt, nodarbinātība ir nostabilizējusies arī, un pat ir daži signāli par atgūšanos bet tā ir drīzāk tāda stabiliz, stabilizācija, nevis atveseļošanās vēl. Uh, joprojām, ja mēs paliekam pie šī uh, grūtā konteksta, tad ir jāpievieno, ka situācija dažādās dalību valstīs joprojām ir ļoti atšķirīga. Uh, pretēji tādiem mierīgākiem periodiem, ja tā varētu teikt, piemēram, uh, izaugsmas periodā vai recesijas periodā. Uh, kur, kur ir puslīdz vienmērīgi, šeit ir ļoti liels atšķirības starp dalību valstīm. Es atgādinu jums pēdējo mm, mēnešu ziņojumu uh, uh, par uh, darba tirgu pagājušā nedēļa no komisijas puses. Tātad pastieties jebkurā grafikā tur. Un jūs redzēsiet šīs, šo atšķirību uh, ilustrāciju visos, visās plāksnēs. Tātad gan notiek šī stabilizācija, Eh, mēs skatāmies, ja mēs skatāmies atsevišķas valstis, tad valstīs stāvoklis ļoti atšķirās. Tā ir pirmā lieta. Un otrā lieta ir, ka nevar būt eh, kopējas receptes, kā eh, vēl pat vēl mazāk nekā parasti tāda varētu būt. Tās ir īstas grūtības. Un trešā lieta ir tāda, ka mēs nepavisam skaidri nezinām uh, par saistību starp ekonomikas izaugsmi un uh, nodarbinātību. Mēs, uh, lai kuru valstu mēs apsto, apstītos, mēs neredzam. Uh, es esmu ekonomists, es varu teikt, uh, ka mēs, rezumējot, mēs tur neko nesaprotam. Protams, ka var dot kaut kādus vietējos izskaidrojumus, teiksim, Vācijā daļējs bezdarbs, citās valstīs sabiedriskā sektora pielāgojumi, bet principā mums absolūti nav skaidra šī saikne starp izaugsmi un nodarbinātību. Un tāpēc mēs nevaram dot tādas vadlīnijas, lai visi viņas varētu veiksmīgi izmantot. Bet mēs varam apkopot datus par to, kas krīzes apstākļos ir pozitīvi darbojies. Ja mēs runājam par šo uh, Eh, cīņa pret daļē, eh, daļējo eh, bezdarbu. Tad visas valstis, kas šajā virzienā darbojās, viņas ir apmierinātas, lai gan tas bija, tā, tā, tas, tas bija diezgan dārgs prieks, bet arī tas atšķirās pēc, atkarībā no valstīm. Tad, tad bija politika par nodarbinātības saglabāšanu esošās Un tālāk jau uh, eh, politika vērsās uz to, lai no jauna aktivizētu cilvēkus, kas jau bija bezdarbā. Un uh, šie mēri bija vērsti uz uh, īpaši bezdarba skarto, skartajām kategorijām, teiksim, jaunieši un tā tālāk. Tad, tad šīs uh, aktivizēšanas politikas turpina uh, darboties. Trešā veida politikas, ko mēs izveidojām, ir apmācības politikas. Uh, tāpēc, ka uh, apmācības izmaksas uh, ir ļoti samazinājušās, daudz cilvēki nebija nodarbināti, jo tagad cilvēki ir daudz nodarbināti, tad šīs izmaksas ir dārgākas, tad, tad šī situācijā izmaksas bija zemākas, un daudzas valsts izveidojuši šī veida politiku, un kad tās bija saistītas ar daļējā bezdarba mēriem, uh, tad, tad principā ir tā, ka dažās valstīs tas darbojās, bet to bija grūti izdarīt taču uh, daudzi uh, bezdarbnieki tika apmācīti uh, pierastākā veidā. Uh, Ceturtie mēri ir uh, sociālo iemaks, iemaksu uh, atvieglošana, samazināšana, lai izmaz, iz, iz, samazinātu darba spēka izmaksas. Tas bija apmēram uh, plus mīnus visur izmantots. Un to izmanto joprojām, e, pro, e, lai izietu no krīzes. Tad, tad pašlaik es jums saku, jā, mēs esam posmā no, iziešana no krīzes, lai gan darba tirgus ir stabilizējies, bet joprojām ir uh, budžeta ierobežojumi, uh, kuru dēļ ir jānosaka prioritātes uh, attiecībā uz nodarbinātības politiku. Šo jautājumu uh, Beļģijas prezidentūra nodarbinātības padomē ir uh, ierosinājusi un apskatījusi. Uh, šis jautājums bija par to, kādas prioritātes jūs saglabājat savā budžetā un kādas gribat joprojām saglabāt, uh, reiķinoties ar to, ka visas jūs nevarēsiet saglabāt tad šai um, atvesaļošanās uh, periodā apkopojot eh, to, ko ministra, dalību valstu ministra teica ap galdu, varētu teikt, ka divas trešdaļas nosauc jauniešu jautājumu. Tad, tad eh, tur saglabāsim budžetus, jo jauniešu bezdarbs ir ļoti paaugstinājies. Uh, Un tad, tad uh, budžetā tiek saglabāts, uh, eh, nav, saglabāta nauda uh, jauniešu iesaistīšanai darba, vid, uh, darba vidē, uh, apmācībai un tā tālāk. Otrimēr ir sociālo iemaksu uh, samazināšana uh, jaun, jaunizveidotajiem darbiem. Protams, mēs labi saprotam, uh, tiek radīts, radīta darba vieta Eh, tā neienes eh, noteikumus, bet šī jaunā darba vieta tomēr eh, rada jaunas vērtības, kas gala beigās vienalga atsaucās pozitīvu uz budžetu. Trešai, trešā veida pasākumi, ko, kurām valsts deva prioritāti, ir, ja tā varētu teikt, bezdarbnieku pabalstu reforma Kamēr divus pēdējos gadus attīstījās šī krīze, daudzās valstīs tika samazināti uh, e, kritērija, pieejas kritērija uh, šiem pabalstiem, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu tos saņemt, un daudzi arī pagarināja šos periodus, kuros cilvēki var saņemt bezdarbnieku pabalstus. Uh, atvesļošanās periodā netika nolēmts Uh, atgriezties pie šī jautājuma, bet uh, nedaudz šos ārkārtas mērus uh, saīsināt. Uh, un uh, precīzi vērst šos izdevumus uz tām vietām, kur tās ir vairāk nepieciešams. Tad, tad ir trīs prioritātes - jaunieši, sociālo iemaksu atvieglošana, jaunizveidotiem darbiem un uh, bezdarba pabalstu reforma. Ir vēl divas lietas svarīgas, ko viņa pateica. Daudzi uh, iz, izrunāja vārdu kopfinansējums uh, saistībā ar tiem pasākumiem, kas pašlaik uh, tiek īstenoti. Valsts meklē partnerus, partneri var būt, teiksim, vietējās pašvaldības vai, vai, vai plašāk. Galvenais, lai uh, šīs, uh, šis darbs tiktu dalīts. Otrais ir tas, ka daudzi ministri piesauca faktu ka budžets uh, tiek, tika pilnībā, uh, šis budžets tika pilnībā nodots uh, eh, vietēj, vietējam līmenim. Protams, uh, nav tā, ka valsts uh, grib vienkārši tikt vaļā no šiem budžetiem. Uh, es, principā sociālajā politikā un nodarbinātības politikā tā ideja ir tāda, ka vietējā līmenī um, atbildes uz problēmām varētu būt uh, daudz atbilstošāks, it sevišķi apstākļos, kad ir liela dažādība. Un šī prioritāte nodarbināja zinām skaitu valstu. Uh, bez šiem minētajiem punktiem uh, dokumentā, kurš kalpoja pa pamatu šai diskusijai ar komisi, Eiropas komisiju, tad mēs izlēmām uh, izcelt uh, trīs veidu uh, ceļus, uh, kas varētu uh, pavadīt šo ekonomikas atvesaļošanu. Pirmkārt, tā ir nepieciešamība uh, padomāt uh, par. Uh, uh iziešanu no šī, šiem uh, daļējā bezdarba mēriem. Uh, neteiksim pilnīgu viņu atcelšanu, bet, nu, teiksim, kā no eh, neatceļot viņus tulīt un vispār viņus neatceļot, bet kā ierobežot to budžetu, kas ir veltīts eh, šai lietai. Otrā prioritāte šais pārdomās, kas minēti dokumentā, ko es minēju, ir nepieciešams pastiprināt precīzi mērķētas nodarbinātības e, politikas mērus. E, tas pastāv e, nodarbinātības pamatnostādnēs jau ilgi, un jaunā stratēģijā tas ir septītais punkts. Un trešā lieta ir mēģināt labāk izpētīt uh, Uh, bezdarba apdrošināšanas uh, līdzekļus. Un tur, uh, tur mēs varam gūt lielu labumu gan cilvēkus aiz, aizsargājot, gan arī parīdzo, palīdzot viņus aktivizēt, atgriezt darba tirgū. Lūk, ko es varēju teikt. Tagad es varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies, ļoti nodrīga informācija. Jūs izklāstījāt vispirms Sefis kungs eh, manā sarakstā. Pirmais, paldies priekšsēdētājai, paldies valsts sekretāra kungs. Pirmkārt, gribu pateikties jums par informāciju, kur šajā gadījumā Beļģijas prezidentūra mums izstāstā ļoti detalizēti, un tas ir ļoti noderīgi ņemot vērā to, ka pēdējā laikā vēsmas no padomes puses e, sistemātiski eh, norāda, ka tiek atstāta novārtā parlamenta loma un tas vairs nav tā. Tie ir reti gadījumi, bet ir sistemātiski paliek, un tāpēc paldies, ka jūs eh, nākat klajā ar šo precīzo, detalizēto informāciju un izklāstat, kāda situācija šobrīd ir. Man problēma ir tā, ka es nezinu, vai pārvaldības problēma netiek, eh, netiek izskatīta konkrētajā vietā, kur parlaments nav bija aicināts, un ne tikai parlaments, bet arī uh, tā forma, padomis formācija, kas visvairāk nodarbojas ar sociālās krīzes un nodarbinātības jautājumiem, arī ir otrajā plānā salīdzinājumā ar Van Rompēj Task Force, kas gatavo nākotnes pārvaldības sistēmas Eiropā. Tās ir tikai tāds aizdomas, kas eh, realitāte. Uh, mums eh, ļoti bieži tiek eh, norādītas tajā pašā laikā. Mēs eh, runājam vienkārši par stabilitātes paktu un par fiskālo konsolidāciju. Jūs sacījāt, ka autori nevar vienoties par attiecībām, kuras pastāv starp nodarbinotību un izaugsmi. Bet ir doktrīnā diezgan bāz, bāziska saikne. Ja mēs nodarbojamies tikai ar fiskālo e, konsolidāciju, neņemot vērā tās programmas, kas varētu e, nodrošināt e, pieprasījumu pieaugumu, tad tas negatīvi atsauksies uz nodarbinātību. Diemžēl izaugsme e, Eiropā e, un pārvaldība Eiropā ir virzīta tikai uz fiskālo konsolidāciju un ātru izkļūšanu no krīzes, un tieši tas tāpat visās valstīs, tajās valstīs, kur ir 6% deficīts, trīs gadu laikā jāsamazina uz 3%. E, E, tām, kurām bija 16%, e, jās, e, jāsamazina līdz 13%, un tiek sniegtas pragmatiskas atbildes, kas būtu piemērotas katras valsts, katras grupas realitātei. Tāpēc brīžam tiek Eh, eh, veidots eh, apģērbs, kas ir viena izmēra visiem, un dažkārt tas sanāk koka mētelītes ļoti daudziem. Tāpēc gribētu uzdot jautājumu, vai EPSCO padome šajos apstākļos pirms Van Rompēja taskforce sniedz savu ierobežoto tūredzīgo redzējumu, vai jūs varētu ņemot vērā šo jūtīgo izpratni par krīzes sociālo dimensiju un krīzes sociālajiem sakām, vai jūs nevarētu arī celt savu balsi līdz ar parlamenta balsi, ka eh, tas nav īstais veids, kā palīdzēt Eiropā izkļūt no krīzes. Un otrais jautājums, ko es gribētu jums uzdot. Eh, gribētu sacīt, redzot, ka jūs EPSCO padomē un arī šeit Eiropas parlamentā, mēs esam tā pārņemti ar tūkstošiem miljoniem Eiropa masveida bezdarba, ka esam aizmirsuši to, ka Eiropas Savienībai ir ļoti nozīmīgi uzdevumi saistībā ar darba nodarbinātību, ar strādājošo veselības aprūpi. Un jāmeklē līdzekļi šajā erozijā, kas strādājošiem ir darba vides apstākļu e, pasliktināšanās. Mēs redzējām ļoti bagātīgu darba kārtību, lai mēs e, nodarbotos ne tikai ar darba kvantitāti, darba vietu kvantitāti, bet arī darba vietu kvalitāti, kas pastāv Eiropā. Un šajos e, dramatiskajos apstākļos, kad ir masveida bezdarbs, man šķiet, mēs esam to aizmirsuši. Un Es gribētu uzdot jautājumu, vai EPSCO padome arī iekļaus savā darba kārtībā darba kvalitātes, darba vietu kvalitātes jautājumu problēmu, ar kur saskars miljoniem eiropieši, ņemot vērā slikto darba vides kvalitāti. Paldies! Thank you, Thomas Mann. Paldies, Tomas Mans. Paldies! Jūs norādījāt uz to, Kokē kungs, eh, ka šobrīd ir tāds stabilizācijas posms, bet vēl nav izaugsme. To var droši vien vērtēt atšķirīgi. Šī te nianse, runāt tagad par stabilizāciju, ir eh, droši vien svarīgs aspekts, lai mēs neie, eh, nesāktu kļūt eiforiski un nedomāt, ka tagad uzreiz ir izaugsme. Uh, Tas, ko mēs saņemam kā pozitīvs dats, es tagad runāju par Vāciju, par eksportu, um, datiem, to daudz cilvēku vispār nejūt, un tad viņi saka, mēs to nejūtam. Un mums tas ir jā, jāpadara saprotams, ka tas nav uzreiz jūtams, ka tas ir tāds ilgtermiņa process. Manuprāt, tas ir skaidrs, bet to mēs varam uh, pas, panākt tikai tad, ka cilvēkiem ir sajūta, ka viņi tajā visā tiek iesaistīti. Uh, ka viņi ilgtermiņā ir iesaistīti šajā procesā. Otra piezīme, kāpēc ir tik sarežģīti tiem, kas uzņems atbildību dažādās dalībvalstīs, teikt, mēs vēlamies turpināt reformas. Uh, Jo mēs konstatējam, ka vienmēr, kad tiek teikts, ka tiek jā, jāierobežo finansējums, jākonsolidē, jārūpējas par to, lai mēs aptietos eh, tagad eh, saprātīgi ar naudu un nevis, ka tagad ir labāk laiki un var visu laiku investēt, tas daudziem, eh, daudziem to netic, ka viņi tā saka, jo tad saka, jūs taču tikai bremzējat. Un es domāju, ka Serkas kunga teiktais arī ir pamatots. Uh, Runājot par um, īstermiņa nodarbinātību, mums arī bija tāda pabalsta ideja, lai dotu iespēju uzņēmumiem ar valsts atbalstu saņemt naudu, uh, lai uh, toreiz, kad bija krīze, uh, cilvēki uh, pa paliktu savās darba viekās. Tātad mēs uh, piemaksājām nodokļu maksātāju naudu uzņēmumiem, lai uzņēmumos varētu saglabāt šos darbiniekus un šīs darba vietas, jo eh, lai tagad, kad atgūstās ekonomika, kad ir tā stabilizācijas fāze, lai varētu tagad eh, joprojām šos cilvēkus saglabāt darba vietās, lai nebūtu šis te bezdarbs eh, cilvēkiem. Es domāju, ka tā bija ļoti svarīga joma. Kādas eh, izredzes jūs eh, dodat šādiem pasākumiem dažādās dalībvalstīs? Tagad mēs konstatējam, ka tiek meklēt profesionāli darbinieki, bet uh, tad taču nevar būt tā, kā to saka daudzi uh, uzņēmumi lielie, ka mēs tagad tos ie, ievedīsim kaut kur no ārzemēm, no plašās pasaules. Mums taču ir jāizmanto tie darba spēka resursi, kas ir mūsu valstīs, kam ir uh, kvalifikācija. Mums ir jāsaka cilvēkiem, jūs esat uh, daļa no mūsu uh, kopīgās attīstības, un mēs vēlamies, lai jūs kopā ar mums strādājat. Tā, es, tā man liekas, ir ļoti svarīga pieeja. Serkas kungs norādīja uz stabilitātes paktu. Es nedomāju, ka mēs varam vienkārši iet un teikt, eh, ka ir jāiestrādā stabilitātes pakā automātismi un ka viens risinājums visiem. Uh, Es zinu, cik svarīgs ir stabilitātes pakts, bet mums ir arī skaidri jāpasaka dalību valstīm, ka tām ir jāpilda savi uh, mājas darbi. Nevis tāpēc, ka dažas valsts vēlas kaut kādu automātismu, bet tāpēc, uh, ka katrai valstī ir jāpiedalās, lai veidot ilgspējīgu stratēģiju. Ja mēs vēlamies atvadīties no stabilitātes pakta, padarīt to elastīgāku, tad jau uh, nav nekādas jēgas tam, ko mēs esam kopīgi pieņēmuši. Uh, Tātad just šo te ilgspējīgu stratēģijas elementu būtu ļoti svarīgi. Jautājums jums, vai jūs domājat, ka to, to varētu atbalstīt vairākums, vai arī mums aizvien un aizvien jāsaskars ar to, ka finanšu ministru uh, sanāksmēs uh, nāk tādi pārsteidzoši apgalvojumi, ka mums parlamentāriešiem jāsaka tā, nu gan mēs neplānojām to, tad notiek visādas stīvēšanās un tirgošanās. Uh, Eh, es atbalstu zemniekus, bet šāda stīvēšanās un uh, tirgošanās es neatbilstu. Paldies, Tērnas kundze. Yes, um... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies par sniegto informāciju, ko jūs mums sniedzāt. Jautājums par attiecībām starp uh, to, ko jūs minējāt, jauni uzdevumi EPSCO un kā tas iesaistās diskusijās par ekonomikas politiku, runājot par Eiropas semestri pusgadu. Man tas šķiet ļoti svarīgs process, bet man ir viens jautājums. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par jauno ekonomikas pārvaldību, kā to komisija piedāvāja septembra beigās. Un tajā es neredzēju nekādu atsauci uz nodarbinātību kā faktoru runājot par ekonomikas attīstības eh, monitoringu katrā dalībvalstī. Tur bija runa drīzāk par automatizētām sankcijām, un redzēja arī atsaucas uz 2005. gada izaugsmas un stabilitātes pakta reformu, kad uh, mums bija uh, runa vairāk par nodarbinātību. Uh, Kā jūs to vērtējat, šo te komisijas projektu par ekonomikas pārvaldību? Jo es neredzu, ka tur nodarbinātība būtu tāds centrāls stūrakmens, un man ir žēl, ka tas tā ir. No tas puses ir interesanti, ka šī te uh, kustība notiek, ka EFSCO atbalsta Eiropas semestru un tā tālāk. Tātad kāpēc ir šāda pretrunīga atbildība, kā, attīstība? Kāds ir jūsu viedoklis par to? Yeah, thank you so much. Jā, paldies. Šeters kundze saka, man ļoti interesanti likās tas, ko jūs teicāt, jo īpaši, eh, tad, kad es izlasīju secinājumus, es konstatēju, ka eh, jūs tiešām esat pārņēmuši daļu no parlamenta lēmumiem, un par to jūs varat tikai apsveikt. Jāsaka, ka Beļģijas prezidentūra e, neierasti labi sadarbojas ar parlamentu, parasti tas tā nav. Un tātad par ko mēs lēmām par uh, šo te zaļo darba vietu projektu, tas uh, lielā mērā ir iekļauts secinājumos, un tas ir lieliski. Jūs aprakstījāt arī, kāds uh, varētu būt šis te pēcdarbs, kā padomu to varētu kontrolēt. Tas viss izklausās ļoti labi, bet man ir bāžas par to, ka tas izdosies. Ja nav šis te entuziasms dalībvalstīs šīs lietas arī pārņemt, uh, tad eh, jūs varat šos procesus eh, varbūt vadīt, eh, kas labi izklausās un izklausās pēc kontrols, bet ja nebūs šis entuziasms, tad tas neko nemainīs. Tā tad ir jābūt šādai aktīvai darbībai arī dalību valstīs. Un attiecībā uz zaļajām darba vietām un jaunajām prasmēm, jaunajām darba vietām, kas ir būtiski punkti jūsu secinājumos, vai jūs domājat, ka uh, ar šo te parlamentu iniciatīvu pārņemšanu jūs esat devuši tādu kā signālu, uh, ka tur padomē varētu būt entuziasms, vismaz no dažu dalību valstu puses. Vai jūs varētu mums par to pastāstīt? Paldies, Stēmiks kundze. Jā, uh, Jā, dažas, uh, daži no runātājām jau pieminēja to, ko es gribēju teikt. Es esmu ēna referenta no S&D politiskās grupas un gribu uzsvērt, ka esmu tiešām iepriecināta par to, ka daži no šīs komitejas ieteikumiem tiešām arī tiek iekļauti nodarbinātības vadlīnijās. Vienmēr tas tā nav bijis pagātnē, un man liekas, ka tas ir labs signāls labai sadarbībai, vai vismaz labākai sadarbībai kā iepriekšējos gados, un tas ir ļoti svarīgi nākotnē. Es domāju, ka šeit uh, trūkst uh, daži papildinājumi, kas mums kā komitejai bija ļoti svarīgi. Un es jums uh, gribētu lūgt uh, palikt pie šīm tēmām, pasakot joprojām šīm tēmām, kas mums kā parlamentam bija svarīgas, un varbūt jūs šos punktus varētu iekļaut. Tātad cilvēkiem, kam ir grūtības integrēties darba tirgu, tos varētu vairāk atbalstīt arī turpmāk. Uh, un mēs ceram tiešām šeit uz jūsu atbalstu. Un varbūt jūs varētu arī uh, ieskicēt, ko jūs tur vēlties vēl pasākt. Paldies! Thank you. Um, Paldies! Grazie. Grazie, Presidente. Io, naturalmente. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu paust savu gandarījumu pēc eh, Kokēja kunga eh, izklāsta uzklausīšanas un viss, kas tika sacīts stabilitātes sakarā, man likās, eh, ka nesaskara ar citās aprindrās dzirdētos. Vairākas dalībvalstis ir sasniegušas augstu eksporta līmeni manā valstī, piemēram. Uh, 95%, bet tas viss neatrisina situāciju. Viss, kas ir zaudēts krīzes laikā, ir pazudis eh, tūkstošiem darba vietu. Un eh, atvesļošanās iespējas nekompensē eh, zudums pagātnē. Papildus šai krīzei un izkļūšanai no krīzē pievienojas vēl citas problēmas. E, krīze, e, rūpniecības nozars e, grūtības Eiropā, konkurence ar attīstības valstīm, kas izraisa delokalizācijas mūsu uzņēmumiem, kas savulaik bija tradicionāli. Piemēram, E, piemēram, tējas, angļu tējas ražotājs, kas tiek delokalizēts ārpus Anglijas un tā tālāk, un vai Eiropa vai vēl ir kāda industriāla sistēma, vai mēs būsim vienkārši e, rezerves daļu e, saņēmēji no visas pasaules, kuras mēs tikai saliksim kopā, un es nedomāju, ka tādā veidā mēs varēsim sasniegt savus mērķus cīņai pret bezdarbu un cīņai pret nabadzību. Mūsu daudzos dokumentos nosauktais mērķis, kuru, diemžēl, mēs nevaram sasniegt, jo mūsu rīcībā nav instrumentu. Stratēģija 2020 ir vēl aizvien ļoti neskaidra. Tad, kad mēs runājam par iespējām eh, no jauna izveidot tās darba vietas, kuras mēs esam zaudējuši, tās darba vietas, kuras pieprasa jaunatne. Tas viss eh, nostājas pretī budžeta prasībām, kas pieprasa, lai stabilitātes pakts būtu vēl stingrāks, kā mēs varam izkļūt no šīm pretrunām. Kultūras un radošās nozars varētu būt risinājums, bet valstis samazina visu finansējumu kultūrai un izglītībai. Es domāju, ka mums ir nepieciešamas uh, eh, izaugsmu uzņēmumiem, bet stabilitātes pakts samazina struktūru fondu izmantošanu ko Eiropas eh, Savienībā mēs atvēlam pirmajam kohēzijas mērķim. Eiropas Savienība uzskata, ka būs grūti, pat neiespējami saskaņot fiskālos pamudinājumus tām nozārēm, kur darb, nodarbinātības krīze ir izraisījusi grūti kompensējumus sociālus zaudējumus. Un man ir tāds iespējas, kā neraugoties kautrīgajām pazīmēm dalība valstis jau ir nodevušas Eiropas Savienībai daļu no savas suverenitātes, un tomēr man šķiet, ka mērķi un izvēles, kas dot mums iespēju ne tikai izkļūt no krīzes, bet arī atgūt zaudētās darba vietas. Izņemot, ja mēs uzskatām, ka 20% bezdarbs ir pilnīgi normāls. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs, priekšsēdētāji kungs, sacījāt, ka ir pienākusi izkļūšanas no krīzes stunda. Jūs esat tik tiešām optimistisks, manuprāt, realitātes tomēr tāda nav. Tālāk jūs runājat par izglītību. Es gribētu zināt, saskaroties ar pirmajiem izaicinājumiem, jo e, vislielākie, ar kuriem mēs saskaramies, ir klimāta izaicinājumi, kā norādīja kolēģis Šretere ar jaunajām zaļajām darba vietām. Mans pirmais jautājums būtu, kāda veida papildu pasākumi, runājot par apmācību, jūs paredzat? Es gribētu zināt, kādus rīkus jūs piešķirsiet uzņēmumiem, lai uh, pārapmācītos jaunajām profesijām, lai strādājošie varētu izmantot profesionālu sociālo drošību nodrošinājumu. Tas būtu mans pirmais jautājums, un otrais jautājums krīzes laikā mēs redzam, kas notiek Vācijā, neat, netiek atbrīvot cilvēku no darba, notiek darba sadalīšana. Mēs atgriežamies pie darba laika, vai šodien nebūtu eh, laiks atgriezties pie darba laika strādāt mazāk, lai visi varētu strādāt eh, mazāk, bet labāk. Tas ir mans otrais un trešais jautājums. Nodarbinotības krīzes laikā mēs redzam divas jomas, vienu, kur strādājoši ir pirmie e, upuri, un otru, kur vadītāji sev sadal bonus. Un es gribētu zināt, kad mēs izveidosim patiesu sociālo demokrātiju uzņēmumu iekšienē. Vai šī doma tika skatīta ministru eh, sanāksmes laikā? Un visbeidzot par jauniešiem runājot. Jaunieši ļoti daudz gaida no Eiropas priekšsēdētājiem. Un savā ikdienas dzīvē aizvien vairāk viņi saskars ar nedrošību, kas ir kļuvusi jau par normu, un es gribētu zināt konkrēti. Kādi konkrēti rīki ir, ko jūs piedāvājat, lai varētu risināt šīs jaunatnes problēmas, kurai, diemžēl, nav konkrēti risinājumi? Paldies! Thank you very much before. Paldies! Pirms došu jums atkal vārdu. Uh, kas šķiet izriet no diskusijām, ir eh, jautājums, kā mēs varētu panākt labāku sadarbību ar nodarbinātības komiteju un jūsu darbu, un kas notiks pēc eh, nodarbinātības vadlīniju pieņemšanas, kāds ir jūsu turmākais darbs un kā tas varētu uh, iekļauties nodarbinātības eh, komitejas darbā, mēs varētu sadarboties eh, vairāk un eh, varbūt jūs varētu iekļaut arī parlamenta teikto lielākā mērā nekā šobrīd. Man ir liels prieks, ka daudzos jautājumos, ko kolēģi pieminēja, Šoters kundz pieminēja vienu šādu jautājumu, tas ir darīts, bet mēs komitejā mums ir sajūta, ka mēs te strādājam un pēc tam konstatējam, ka mūsu paveiktais darbs uh, neietekmē jūsu veikto darbu un otrādi. Jo šo, došu jums darbu, es atvainojos laiku, apmēram 15 minūtes atbildēju. Merci. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es gribētu atbildēt uz jūsu jautājumu. Tad nodarbinātības eh, komitejas priekšsēdētājs vienmēr ir gatavs uh, ierasties šeit, eh, ja jūs uzaicināsiet un šeit runāt. Uh, nekāda problēma ar to nav kas attiecas konkrētāk uz to, kā apmainīties ar viedokļiem uh, formālākā veidā, uh, es jau teicu, ka šais trīs momentos, ko es pieminēju saistībā ar pārvaldību, ka uh, tas, ko mēs ierakstījām EPSCO padomas secinājumos pagājušajā nedēļā, ir šis trešais, visneformālākais. Tad, tad gada beigās apkopot informāciju un izvērtēt Es domāju, ka ja kādam ir kaut kas sakāms, tad e, šai gadījumā tas ir jāceļ uz galdu. Uh, e, lai, lai par ko būtu runa, es domāju, ka jūs kā, kā, kā parlaments, es domāju, mm, arī sociālajie partneri un, un, un, un citi šajā gadījumā uh, tas būtu jāsaka, līdz šim tā mums pietrūka. Tad, tad šeit varētu būt tā diskusija, uh, formālāka diskusija bāze. Personiski es domāju, ka jo, kā lai to labāk pasaka, jo precīzāks būs vēstījums, un jo vieglāk to būs saprast un integrēt, jo lielāks iespējas, ka tas tiks integrēts, iekļauts. Es negribu par EPSCO padomi runāt, bet kas attiec uz MKO, tad tas, tas, ko mēs dzirdam no Eiropas parlamenta puses, Uh, ir uh, skaidrs un uh, atbilstošs, un, jo viņš ir skaidrāks, atbilstošāks un īsāks, jo vieglāk mums to ir iekļaut. Bet es jums, protams, nevaru nekādus formālus solījumus dot šajā plānā. Mm, tagad es mēģināšu atbildēt piecās minūtēs uz visiem atlikušiem jautājumiem. Vispirms, kas attiecas uz budžeta ierobežojumiem. Man šķiet, tie pirmie trīs jautājumi bija šai saistībā. Kas attiecas uz eh, nodarbinātības komiteju, tad mums ir jāiedzīvina tad nodarbinātības politika eh, un arī eh, attiecībā uz sociālo aizsardzību, sociālo nodrošināšanu, aizsardzību pret bezdarbu, par ko es jau runāju. Jautājums protams, eh, kā viens no jums jau eh, pieminēja, ir par to, cik lielā ilgtermiņā tas var darboties. Tad īstermiņā mums nav iespēju izvēlei valstīm, lielākā daļa valstu nav naudas, un eh, resursi ir ļoti ierobežoti. Un tad, tad mūsu problēma ir izvirzīt prioritātes, eh, lai eh, sasniegt pēc iespējas labāk attiecības starp izmaksām un efektivitāti. Eh, tas attiecas gan uz jaunu darba vietu radīšanu, gan arī uz cilvēku aizsardzību. Tātad, principā, aizsardzība ir sniegt īstermiņa ienākums, bet ilgtermiņa aizsardzība būtu palīdzēt viņus atgriezt pie darba. Uh, uh, draudi ir tajā apstāklī, ka zināms skaits dalību valstu uh, un pat daudzas, uh, ja šīs valsts uh, nepieņems uh, šādu sistēmu, tad uh, sociālās aizsardzības sistēma tiks uh, ļoti novājināta, un tas jau būs izdzīvošanas jautājums. Tātad šeit, šeit ir atbild uz to, ka uh, nevar skatīties tikai uz uh, budžetu. Uh, galvenais ir, lai pastāvētu un turpinātu pastāvēt izaugsme. Uh, šobrīd tā ir ļoti vāja un uh, īstermiņa prognozēs arī tā nav spēcīga. Bet šobrīd. Uh, tas viss mums nesola nekādu gaišo nākotni attiecībā uz eh, jaunisveidotā darbu vietu skaitu un arī uz nodarbinātības uh, politikas finansējumu un uz uh, sociālās sfēras finansējumu. Ko tas nozīmē? Ir nepieciešams liels izmaiņas. Lūk, tā mēs teiksim. Un tad, tad šīm lielajām izmaiņām pirmkārt ir jāskar uh, tā joma, kur, kas rada jaunas vērtības, jo tieši tā uh, rada jaunas darba vietas. Uh, bez tā nebūs iespējams. Ja nebūs izaugsmes, tad tikai pastiprināsies grimšana nabadzībā. Ir nepieciešams šeit tad šāda dinamika. Kas attiecas uz budžeta ierobežojumiem, tad, tad eh, tas, ko es jau teicu, otrais tad, tad ir izraisīt vai radīt izaugsmi. Trešais ir viens no Lisabonas stratēģijas eh, bilants negatīvajiem elementiem. Uh, uh, uh, makroekonomiskās politikas uh, Eh, ir no vienas puses makroekonomiskā politika, no otras puses nodarbinātības politika, bet ir vāja saikne starp abām. Un tad, tad pārvaldības uh, uzdevums ir labāk šīs politikas integrēt. Uh, eh, EFSCO neredz šo jautājumu pārvaldībā tā, kā piedāvāja Eiropas komisija septembrī un vai galu, galā nebūs nu, šī problēma ar prioritāšu noteikšanu sociālā jomā un nodarbī, nodarbinātības jomā. Eiropas padome šonadēļ atbildēs šo jautājumu, es uz to neatbildēšu, bet EFSCO secinājumu. EFSCO nav pasaules centrā. Ir zināms skaits eh, elementu, eh, kura, kuriem mēs varam pieķerties eh, gan stratēģijā, gan par, par kurām ir runa līgumos. Galvenais ir vispār, lai mūs uzklausītu. EPSCO pieprasījums bija šāda veida. Tad es gribētu, lai mani padome labāk dzird. Man ir juridiski līdzekļi, lai to panāktu. Un tad, tad eh, pat cik makroekonomiskā pārvaldība neparedz neko nodarbinātības jomā, tad, tad mēs šeit varam eh, tad, runāt par to. Un eh, jārunā par nodarbinātību ir tieši EFSCO šajā jomā ja mēs sākam runāt par nodarbinātības politiku, tad e, e, te ir jābūt cilvēkiem, kas katru dienu detalizēt ar šo jautājumu nodarbojās un kas var atbildēt uz e, jautājumiem par šo jomu un kuru rokās ir arī precīzi instrumenti. Lūk, es domāju, ka EPSCO padomē bija laba doma Uh, tad, tad tika izskatīti, uh, izskatīti gan uh, labie, gan, gan, gan, gan sliktie momenti iepriekšējā stratēģijā, vai, vai, tika, vai EFSCO tika sadzirdēts un kā to uzlabot. Un tad, tad kā ar saviem viedokļiem ierasties uh, tajos brīžos, kad uh, tieši notiek diskusijas par interesējošiem jautājumiem. Uh, attiecīgo posmu noslēgumā, kad notiek dis diskusijas, piemēram, rudenī ar dalību valstīm un citos. Ir zināms skaits jautājumu, kas ir vēl precīzāki, kas attiecas uz uh, zaļām darba vietām. Uh, tā ir Beļģijas prezidentūras prioritāte. Mēs esam izveidojuši darba grupu MKO uh, tieši par šo jautājumu, un kas uh, izstrādās atzinumu nākošmēnes lai sagatavotu uh, EFSCO secinājumus decembrī, lai EFSCO padomas uh, secinājumi būtu decembrī. Uh, tā vismaz ir paredzēts. Katrā ziņā decembrī par to tiks uh, spriests. Tad, tad uh, ir mums šis darbiņš. Uh, pēc tam, uh, tad, tad uh, tas prasa zināmu skaitu mēru attiecībā uz uh, apmācību, uz atbalstu zināmiem uh, ekonomikas zināmām nozarēm un jāredz arī, kas notiek ar uh, izaugsmi. Uh, šos uh, zaļās darba vietas nevar ražot, ja nav zaļās uh, izaugsmes. Tātad te ir runa par vēl lielāku integrāciju ar citām nozarēm. Uh, varbūt nevis makrofinanšu sektoru, piemēram, bet, nu, katrā ziņā industriālās politikas sektoru, konkurētspējas sektoru un tā tālāk. Katrā ziņā mēs strādājam pie šīs tēmas. Un uh, tur mēs sniegsim ieteikumus uh, attiecīgajā laikā. Tālāk, kas attiecas uz jautājumu par sociālām politikām, tātad dot prioritāti sociālajai politikai, lai nodrošinātu cilvēkus darba tirgū vai apmācītu viņus, eh, piemēram, caur, apmācī, caur apmācīšanu vai caur atbalstu ieņēmumiem. Eh, dokumentā bija runa par pretkrīzes eh, pasākumiem. Uh, Un eh, tad, tad tur nosaukt ir eh, daļējā bezdarba pasākums un bezdarba apdrošināšanas pasākums. Eh, šie tad, tad ir tieši katra individu, individu nodrošināšanas pasākumi. Individu nodrošināšanas pasākumu plašākā mērā plašākā izpla, izpausmē, tad, tad ir darba kvalitāte, darba pievilcīgums, un uh, kvalitāte, tā, tā arī ir viena no Beļģijas prezidentūras uh, prioritātēm. Un tur arī ir uh, arepsko uh, diskusija. Tad, tad visi ir ar mieru un visi piekrīt, ka darbam jābūt ir kvalitatīvam, labi atalgotam, bet pirmkārt ir svarīgi, lai viņš vispār būtu. Un te mēs nonākam atkal pie uh, izaugsmas politikas un nodarbinātības stimulēšanas politikas. Tālāk mēs varam runāt par uh, darba kvalitāti, un, protams, par šiem jautājumiem ir jārunā. Un tad tālāk ir jautājumi par īstermiņa līgumiem, par darba nestabilitāti un tā tālāk, kas, protams, arī sagādā raizes un kas mums arī, protams, ir jāapskata. Lūk, Es domāju, ka es tā uh, liel, lielos vilcienos esmu visus jautājumus uh, apskatījis un atbildējis. Paldies, ka jūs man uzaicinājāt un devāt man iespēju šeit izteikties uh, un runāt par mūsu darbu un pārdomām. Liels paldies, tas tiešām bija ļoti interesanti un noderīgi. Paldies, ka ieradāties pie mums uz šo sēdi. Paldies! Yes, I thought we were missing uh, the rapporteur on the Jā, man likās, ka nav referents par nākamo jautājumu, bet tomēr ir klāt. Mēs uzreiz iesim pa, pie nākamā jautājuma. Eh, Žāns Lauka ir referents par pakalpojumu direktīvas ieviešanu. Lūdzu, jūs varat uzreiz ņemt vārdu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā. Es domāju, ka eh, tagad mēs nodarbinātības padomē eh, komiteja ļausim doties prom. Pa to laiku es jums visiem saku un visām labdien! uh, eh, pauzītes tagad, ja pārtraukumu uztaisīsim, jā. Ja? Nē, nē, es jums uh, došu laiku, jā, atveicināties. Paldies. mēs saņēmām, eh, zinām, skaitu grozījumu nepārāk daudz, un es jūtu, ka tur ir ļoti liels iespējas Eh, kompromisam. Ja jūs gribat, mēs tā īsi varam apskatīt. Es neatgriezīšos pie katra uh, grozījuma, es vienkārši numurus jums pateikšu. Un tālāk jūs pastīsties piedāvāto eh, grozījumu sarakstā. Uh, es, es sāku ar A apsvērumu. Uh, tur ir iespējams uh, kompromiss katrā ziņā. Uh, starp otro, ceturto un piekto grozījumu ir iespējams kompromiss Eh, tas attiecās uz uh, cilvēkcienīgu darbu, sociāli, sociālo darbu un, uh, un, un, un īstu no, īstām darba vietām. Uh, apsvērums A1. Vi, es domāju, ka ir iespējams kompromiss starp 8, 9, 8 un 9 grozījumiem. Uh, tas tie precizē, uh, ka uh, pakalpojumu sfērā uh, sfēra dod uh, 70% no darba vietām un uh, no uh, IKP. Uh, pirmā daļa. Tad ir iespējams uh, kompromiss starp 16., 17. un 18. grozījumu. Uh, treš, Trešais punkts. Es domāju, ka ir iespējami kompromiss starp 26. un 27. grozījumu. Ceturtais punkts. Kompromiss grozījumi būs tad, tad iespējams 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 un es apstāšos pie šī jā, attiecībā uz šo punktu. Piektais punkts. Kompromiss iespējams starp 41., 42., 43., 44. un 45. grozījumu. Pārējām pie sastā punkta Eh, no mana viedokļa, un, protams, iespējams par 5, 51, 52, 53 un 54 punktu. Tā, tas, tas būtu apmēram viss. Grūtos punktus mēs zinām, un tur nav nekāda liela pārsteiguma attiecībā uz uh, kopējo vīziju par pakalpojumu direktīvu. Uh, kas jau tiek uzskatīta par izdevušos un savu mērķu sasniegušu. Otrais par, punkts, par kuru ir debatas, ir par to, ko jautājumu, ko vairākas grupas ir pacēlušas par pamatdirektīvas pieprasījumu, par vispārējas nozīmes pakalpojumiem. Lūk, Tad, tad eh, es esmu iesniedzis savus eh, priekšlikumus, eh, mēs varam atgriezties pie viņiem, ja jūs vēlaties. Mums vēl ir dažas dienas, lai to visu pabeigtu pozitīvā veidā. Paldies jums! Paldies! Tikko man saka, ka 20. grozījums rada zināmas problēmas ar pieņemamību. Un grozījuma iesniedzies par to ir iesniegts. Izskatās, ka tas ir ārpus mūsu kompetencēm. Tātad 20. Eh, grozījumam varētu būt problēmas ar tā pieņemamību. Kristensen kungs, lūdzu. Tak for formand, og tak til... Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Øh, så langt, og jeg synes, det der ligger øh, foran os nu, det ser fornuftigt ud. domāju, ka šeit eh, kompromisa priekšlikumi ir saprātīgi, un es domāju, ka mēs varam vienoties par šīs eh, direktīvas, di direktīvas pamatnostādnēm. Te ir zinām, valda zināms sajukums. Mēs vienlaikus saņēmām eh, gan balso, balsošanas sarakstu, un divus kompromisu mm, priekšlikumus. Un tāpēc Es gribētu, lai tiktu izstrādāts balsojums saraksts, kurā labāk tiktu norādīti šie kompromisi, uh, lai varētu izsakot, kas ir kompromiss un kas nav. Es gribētu jums pateikt uh, attiecībā uz atsevišķiem kompromisiem. Tad, tad pirmais uz A, A apsvērumu nekādu problēmu, kas attiecas uz pirmo punktu. Es domāju, ka šajā kompromisā es atrodu savu koncepciju par eh, cilvēku cienīgu eh, darbu. Eh, es gribētu, lai ziņotājs man pateiktu, jo es te, te šajā versijā neredzu, lai pievienotu šo, šo, šo vārdu par cilvēku cienīgu. Kas attiec uz trešo punktu? Es jums gribētu uzreiz teikt, ka te mēs nevaram pieņemt šo grozījumu, kas attiecas uz trešo. Bet es gribētu ieteikt uh, eh, ziņotājam uh, eh, pievērsties uh, visiem, uh, referentam uh, pievērsties visiem jautājumiem otrā un trešā punktā uh, un apsvērt, vai, vai ir iespējams šos abus punktus uh, apvienot. Katrā ziņā uh, pakalpojuma direktīva ir kaut kas ļoti gudrs, bet uh, Uh, ir vietas, kurās uh, ir, ir, ir valstis, kurās ir ļoti, problē, ļoti lielas problēmas šai jomā. Un es domāju, ka mēs varbūt varētu uh, iekļaut vairāk idejas uh, kompromisu piedāvājumā par trešo punktu. Tā, es tūlīt atradīšu savos dokumentos. Tad attiecībā uz ceturto punktu mēs esam ar mieru. Uh, manā grozījumu uh, priekšlikumā uh, es neizteicu šādu lielu en entuziasmu par šādas direktīvas uh, pastāvēšanu, bet, uh, protams, ka uh, es nešaubos par to, ka mēs varam pieņemt direktīvu par šo tēmu. Tad, uh, attiecībā uz to, kas, kas, kas ir minēts šai punktā. Kas attiec uz piekto punktu? Nav nekādu problēmu Sastais punkts. Arī nav problēma. Mēs varam pieņemt kompromisu piedāvājumu, uh, kas tika piedāvāts. Uh, es priecātos, ja būtu balsojuma saraksta izkoriģēta versija, lai labāk būtu tas viss nolasāms. Varbūt uh, pēc sanāksmes ar referentu varētu par to uh, padiskutēt un arī par punktiem, kas vēl nav īsti skaidri. Paldies! Uh, Paldies! Zaļo vārdā tikai daži komentāri. Izskatās, ka mēs varētu rast plašu vienprātību šajā komitejā par galvenajiem punktiem. Tikai divas lietas. Pirmkārt, gribētu uzsvērt to, kas tikko tika teikts. Mums uh, tiešām būtu svarīgi, lai kompromisā būtu saiknes starp pakalpojumu direktīvu un to, kā um, darbs tiek veikts pakalpojumu uh, līguma ietvaros, arī darbinieku nosūtīšana šeit ir ietverta. Tā ir viena no mūsu prioritātēm, un es uh, ceru, ka mēs varēsim rast šeit spēcīgāku formulējumu. Otrs - vispārējais intereses pakalpojumi un sociālie vispārējais intereses pakalpojumi, kas ir ļoti delikāta joma. Uh, Un eh, ja mēs varētu vienoties un šeit eh, padarīt striktāku šo formulējumu, ka mums ir jāaizsargā šādi pakalpojumi, jo tā ir vispārējais intereses pakalpojumi, kam ir sociāls mērķis, un ka šie uh, pakalpojumi nekad nedrīkstētu tikt pakļauti konkurences likumiem. Ja to varētu vairāk iekļaut kompromisos, tas uh, mums patiktu. Un tad pārspiezīmes. Uh, Man šķiet, ka ir e, daudzi e, grozījumi, kas ir saistīti ar IMCO lietām. Varbūt, ka mums vajadzētu e, vairāk domāt par nodarbinātības lomu šeit. Es nerunāju par jūsu projektu vai par kompromisiem, bet tieši par šiem te grozījumiem, ko ir iesnieguši deko, do, deputāti. Varbūt vajadzētu vairāk pievērsties nodarbinātības komitejas mērķim, un IMCO tad citus jautājumus paši risinās. Uh, Un visbeidzot, varbūt, ka jūs to jau zināt, bet IMCO process ir aizskavējies, tur es arī esmu referente, sapnēs biedre, un uh, tur tas ir aizskavējies, tāpēc, ka atzinam gatavotājiem ir personīgas uh, lietas, kaut kāda aizkavēšanās. Uh, un paldies par atsūtītiem kompromisiem. Es domāju, ka šeit mēs varēsim panākt labu vienošanos. Paldies arī par jūsu atvērtību. Baldazār kungs. Grazie, prezidente. Jo intanto ringrazio. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies atzinumu sagatavotājiem par paveikto darbu un paldies arī par to, ka viņš eh, bija tik elastīgs un ka mēģināja rast eh, kompromisus tādus viņš mums ir iesniedzis par eh, pēc iespējas dažādākiem direktīvas aspektiem. Un tas parāda, ka viņš tiešām uh, strādā ar labo gribu un sadarbojas ar visiem, un tāpēc mēs arī tādā garā turpināsim sadarboties. Eiropas Tautas partijas grupas vārdā eh, gan man jāsaka, ka mums ir zināmas pozīcijas, kurās mēs nevaram būt elastīgi, jo īpaši attiecībā uz uh, pirmo pāntu, uz 11. līdz 14. grozījumu. Tātad eh, šie te. Uh, priekšlikumi mums nav pieņemami. Arī 3. pāns un 25. līdz 29. grozījums. Tie kriteriji, kas šeit tiek uh, uzskaitīti, mums nav atbalstām, mums nav pieņemami. Tad 4. pāns, tas ir galvenais punkts diskusijās. Tur mēs saglabāsim mūsu pozīciju, kas visiem jau ir zināma. Un mēs uzskatām, ka ir lieki radīt direktīvu, kura bez eh, vispārējiem ekonomiskās intereses pakalpojumiem iekļauj arī sociālos vispārējās intereses pakalpojumus. Tas mums šķiet lieki, un tas būtu jāatstāja dalību valstu ziņā šo jautājumu risināšanu. Un visādi citādi eh, tajos pantos, kur mums nav atšķirīgs viedoklis, protams, mēs mēģināsim rast kompromisus. Un, eh, protams, ka visiem ir tur eh, jābūt tādiem, kur eh, to var atbalstīt. Tagad referentam atpakaļ vārds. Merci beaucoup. Paldies. Paldies. Mēs es nedomāju, ka mums būtu briesmīgi jāsteidzās un ir vēl ir laiks pietiekami. E, kāpēc otro, par otro trešo punktu man, e, man nav atzinuma viedokļa, bet man šķiet, ka atsauc uz pied, piedienīgu nodarbinātību. Un tas jau ir iekļauts pirmajos apsvērumos, ir iekļauts, bet ja gribat, lai to iekļauts citur, tad to var izdarīt. Es nedomāju, ka tas būtu Eh, ka, ka, ka drīzāk vajadzētu lietas precizēt un kompromiss vēl nav pabeigts. Mums ir vēl laiks un mums ir iespējas eh, pastrādāt pie tā, es to saku runātājiem un runātāģām Turunenes kundze. Es eh, piekrītu, kā jūs sacītais ir jākļau un mums eh, nevajadzētu mazināt skaidrību mūsu piedāvātajam. Tālāk par sociālajiem pakalpojumiem. Es neesmu visu pārlasījis vēl, bet es eh, ņemot vērā to, ko jūs piedāvājāt un citi deputāti piedāvāja, Es to pārlasīšu. Baltasār Kungs, es ļoti rūpīgi jūs uzklausīju, jūs eh, parlamentā jau ilgi runājat par vispārīga interešu eh, pamats direktīvu, bet eh, es esmu gatavs ar jums un jūsu grupu izskatīt kādas iespējas, cik tālu jūs esat gatavi uh, ietvaru, ko jūs, uz ko jūs nepavisam neesat gatavi. Es domāju, ka tas ir jautājums par atšķirīgām kultūrām dažādās valstīs, par to, kas tad ir publiski pakalpojumi, kas ir vispārīgo pakalpojumi vispārīgās intereses pakalpojumu, tad mums jāredz, eh, cik tālu un pie kā mēs varam īsti eh, nonākt, bet visā visumā esmu at, atvērts sarunām. Un es domāju, ka par dažiem grozījumiem, neatkarīgi no tā, kuras grupas to piedāvā, mums ir iespē, iespējas meklēt kompromisus relatīvi vienkāršus, kas ir eh, paši par sevi saprotami, skaidri un lasām. Paldies! Paldies! Un eh, nosaukšu datumus. Grozījumu iesniegšana 23. septembris. Div, uh, balsojums 8. 9. novembrī komiteja balsojums IMCO komitejā 30. novembrī plenāra sēdē domājam, ka varēsim to skatīt decembrī. Un tagad pāriesim uzreiz pie nākamā punkta, jo tie, kuri sagatavojuši pētījumu, jau ir klāts. Un, protams, mēs varam. Eh, no, izsludināt pār eh, traukumu, jo, jo atsevišķi, kas vēlas noklausīties šo pētījumu, ieradīsies varbūt mazliet vēlāk tā kā mums ir mazliet laika atlicis, bet eh, tomēr tad mēs varam sākt eh, pētījumu izskatīšanu, mobilitāte un integritāte personām ar invaliditāti. Viņu integrēšana darba tirgu un mūsu vidu ir Maikls Kenzijā un Barbara Vande Vēgē. Pētījums jau ir izdalīts deputātiem, un es uzreiz gribētu dot vārdu doktoram Mikam Kenzijam. Priekšsēdētāji, godājamie deputāti, dāmas un kungi, paldies par iespēju prezentēt šo pētījumu par mobilitāti un integrēšanu darba tirgo personām ar invaliditāti. Vispirms es gribētu nākt klajā ar vispārīgākām piezīmēm. Eiropas padomi ir skatījusi jautājumu par personām ar invaliditāti un viņu e, situācija 96. gadā sociālajā hartā. Tomēr personas ar invaliditāti netiek uzskatīti tik daudz kā upuri vai pacienti, bet cilvēki ar vienlīdzīgām tiesībām sabiedrībā. Lisabonas stratēģija, sociālās darbības programma, sociālās darba kārtības, kā arī pašreizējā stratēģija Eiropa 2020 ir īpaši uzsvērusi sociālās politikas un nabadzības izskaušanu pēdējo gadu gaitā aizvien lielāks uzsvars tiek likt uz Eiropas Savienības dalību valstīm, lai varētu stiprināt e, e, personu ar invaliditāti iekļaušanu sociālajā un darba tirgū. Mūsu pētījumā mēs uzskatām, ka aptuveni 20% mazāk nodarbinātību personām ar invaliditāti, kā arī izglītības līmenis e, personām ar invaliditāti ir zemāks. Galveni izaicinājumi attiecas uz personām ar invaliditāti. Tie ir augsta atkarība, e, augsts bezdarbs, e, nodokļu izdevumi pieaug un pieaugošs eh, nabadzības risks. Tāpat arī jāskata šī jautājuma plašā, eh, plašā eh, kā mērogā runājot par garīgām saslimšanām. Uh, taiskaitā depresiju un nemiera eh, lēkmēm. Ievērojams jauniešu vecumā līdz 35 gadu pieaugums ar dažādām saslimšanām ir vērojams vairākās dalību valstīs, kas ir ļoti satraucoša tendence. Tāpat arī e, ļoti bieži e, galvenais profils bija vecā gadagājuma vīrieša dzimuma persona, kas nodarbojas ar roku darbu Eh, kas strādā galvenokārt mehānisku roku, da, roku darbus. Tomēr šī tendence mainās un vairāk tas attiec uz jauniem cilvēkiem, tāpēc, ka ļoti bieži Eiropas Savienības eh, dalībvalstis izma, maks, izma, maksājumi personām ar invaliditāti tiek uzskatīti par maksājumiem mūžgarumā. Tas nozīmē, ka mūžgarumā ļu, šīs personas savas invaliditātes dēļ tiek izslēgti no darba tirgus uz visu atkli, atlikušo dzīvi. Kamēr ļoti daudzos gadījumos darba eh, spējas, darba kapacitāte ir ietekmēta un kavēta tikai daļēji. Pāriesim pie sestā attēla, kur mēs redzam, ka personam ar invaliditāti ir augstāks nabadzības risks un sociālās atstumtības risks, it īpaši, ja tie nav nodarbināti. Otrais attēls ir parāda to, eh, cik eh, Eh, kā procentuāli pieauga izmaksas eh, balstoties uz garīgu saslimšanu periodam no 90. līdz 2008. gadam. Nākošais jautājums ir mobilitāte. Mobilitāte ir ārkārtīgi nozīmīga darba spēkam Eiropā, lai varētu eh, pielāgoties strauji mainīgajā darba tirgū. Tradicionālās barjeras mobilitātei tādas kā juridiski un administratīvi šķēršļi ir grūtāk pārvarami, pārvarams personām ar invaliditāti. Un mūsu pētījumā ir identificētas e, e dažādas e, invaliditātes definīcijas Eiropas Savienībā. Un tas e, ir saistāms ar dažādiem jautājumiem runājot pār brīvu pārvietošanos, jo personas ar invaliditāti netiek pakļautas vienādām definīcijām un kritērijiem invaliditātes ziņā viscaur Eiropas Savienībā. Un tagad es došu vārdu tālāk kolēģei, kas aprakstīs pasākumus, lai varētu palielināt nodarbinātību personām ar invaliditātes. Um, in general. Labdien! Vispārīgi runājot, pastāv divu veidu pasākumi e, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. No vienas puses ir pasīvie pasākumi, e, naudas pabalsti, un no otras puses ir aktīvie pasākumi vai aktīvās darba tirgus politikas. Šajos te e, aktīvās darba tirgus politikās mēs esam izdalījuši trīs kategorijas kas vēršas tieši pie eh, cilvēkiem ar īpašām valīdzībām. Pirmais ir eh, konsultācijas, eh, padomi par darba vietu meklēšanu, psiholoģiskie padomi, otrkārt ir apmācība, spēju izvērtēšana, īpaša apmācība un izglītība. Un trešais ir ieviet, iekārtošana darbā. Uh, Tā ir tāda atbalstītā darba vietu radīšana, kā ir Spānijā, Itālijā un Beļģijā. Diva veida nodarbinātības pasākumi tiek izdalīti. No vienas puses ir specifiskie pasākumi, kas specifiski ir vērsti tieši uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, proti kvotu sistēmas, un vairākumā Eiropas valstu ir kaut kāda veida kvotas. Tāda piemēra kā Dānija un Somija, tur tikai nav kvotu sistēmas. 13. slaidā jūs varat uh, redzēt dažādus piemērus kvotu sistēmām. Dažās valstīs tas ir saistīts arī ar sodiem, dažās tas nav saistīts ar sodiem. Vēl viens uh, eh, darba tirgus pasākums ir tāda vispārīgāka pasākuma kā preddiskriminācijas politika. Uh, un arī pieejamības pasākumu, piemēram, pielāgošanā darba vietām, kur ir un vairāk par tādu fizisku pielāgošanu, pielāgošana darba nosacījumiem, piemēram, elastība un arī informācijas pieejamība. Elas drošība arī ir viens no vispārīgiem pasākumiem. Tas ir ļoti svarīgs pasākums, jo ir labi rast pareizo līdzsvaru starp šiem te aktīviem un pasīviem pasākumiem un pareizo līdzsvaru starp eh, elastību un drošību. Aktīvās darba tirgus politikas un likumdošanas pasākumi nevar darboties bez institucionālām reformām. Tā mēs to esam konstatējuši Dānijā. Eh, Invalidītas schēma Dānijā tika reformēta 2003. gadā ar uzsvaru netik daudz uz to, ko cilvēks spēja vai nespēja darīt, tātad ko nespēja darīt, bet vairāk uz to, ko var šis cilvēks darīt. Tātad nevis nespēja kaut ko darīt, bet uh, spēja strādāt. Runājot par šo eh, lietoto pasākumu ietekmi, jeb rezultātiem, to ir ļoti grūti izvērtēt, jo trūks datu par šiem pasākumiem. Tātad ir ļoti ierobežots apjoms datu par šo pasākumu efektivitāti. Tur ir dažādi ierobežojumi - resursu trūkums, informācijas trūkums, ekonomikas lejupslīde. slīde un arī barjeras, kas skar zināmas mērķu grupas, piemēram, vecāku cilvēku rīpšām vajadzībām, un vēl viena uh, pra, barjera ir uh, um, aizspriedumi no darba, darbdevēja vidū. Runājot par uh, kvotu sistēmu efektivitāti, tur arī nav nekādi daudz datu pieejama, un tas ir grūti izvērtējams. Šis instruments uh, nav labi dokumentēts, tāpēc uh, ir grūti to izvērtēt. Uh, bet mēs konstatējam, ka kvotu sistēmas var padarīt darba vietas pieejamākas, bet eh, var būt arī tā, ka eh, tas skar cilvēks, kas jau ir darba tirgū. Mēs arī zinām, ka kombinācija starp pasākumiem ir vislabākais veids, proti saskaņot eh, pretdiskriminācijas likumdošanu ar prasībām darba devējiem, um, pielāgot darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Elastdrošība arī ir uh, ļoti svarīgs aspekts, un um, tas varētu būt efektīvs inform, instruments, kā iesaistīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām darba tirgu. Un tagad mans kolēģis pastāstīs par uh, darba tirgus uh, uh, politikas uh, ieteikumiem. Jā, mēs esam formulējuši ieteikumus. Uh, kas būs trešā un noslēdzošā prezentācijas daļa. Vispirms es vēlos sacīt, ka saistībā ar šo tematu mobilitāti un integrēšanu personām ar, ar invaliditāti, viņu integrēšanu darba tirgu, nediskriminējošanas eh, likumu iekļaušana Eiropas Savienības eh, likumdošanā ir pareizais solis pareizajā virsienā. Tāpēc ir ļoti svarīgi Eiropas parlamentam nodrošināt to, ka šis princips tiek e, tik tiešām ieviest spēkā visās dalību valstīs. E, bez tam parlamentam savā nākamajā ziņojumā par personām ar invaliditāti ir jāuzsver, ka politiskās reformas uh, uh, dalībvalstīs, ka tām ir jākoncentrēs galvenokārt uz darba kapacitāti, uz darba spēju un nevis darba nespēju personām ar invaliditāti. Kāpēc ir nepieciešams aizsargāt tos, kas ir slim vai ievainoti? E, labumu saņemšanas sistēmas mērķis ir iedrošināt un mudināt strādāt tos, kuri var strādāt un palikt, lai šīs personas paliek darba spēku vidū. Un, un tā vietā, lai paturētu status quo, ir nepieciešams veicināts iekļaušanas kultūru. Vēl jau vairāk ir E, jāizvairās no. Es nekā nesapratu, ko viņš teica. Ir jāņem vērā. E, pirmkārt, tādas kategorijas kā e, jaunieši, kas ir ļoti nozīmīgs jautājums nākotnēji. Tikai 2% no šīm personām, kas ir eh, no šīs iedzīvotāju grupas ar invaliditāti, pēc tam var iekļauties darba tirgū. Tāpēc mēs gribam eh, pēc eh, situācijas analīzes piedāvāt rehabilitācijas formas, kas ļauj šīm personām būt darba tirgū sociālā eh, pa, eh, palīdzība var padarīt situāciju saudzīgāku. Fleksikuritātes, jeb elastdrošības pieeja var būt ar pozitīvu ietekmi personām ar invaliditāti. It īpaši elastīgas darba schēmas un aktivācijas pasākumi, kas ir apvienoti ar sociālo nodrošinājumu sistēmu, kas nodrošina piedienīgu eh, dzīves eh, līmeni. Datu un empīriskas pieredzes trūkuma dēļ mēs nevaram konkrēti pateikt, ka kāds viens pasākums ir pareizais pasākums, runājot par eh, cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū. Tāpēc Eiropas eh, parlamentam būtu jāmud, jāveicina nevis viens vienīgs eh, elas drošības modelis, tāda tipa, ka viens izmērs dar visiem, bet tā vietā Eiropas Savienībai vajadzētu mudināt eh, elast drošības principu pēc būtības. Un arī, kā jau es sacīju, mūsu pētījumā ir norādīts tas, ka pietrūkst empiriskas pieredzes Eh, izvērtējot sociālo stāvokli personām ar invaliditāti. Datu uzkrāšana un piekļuve eh, vislabākai praksēji varētu palīdzēt identificēt pienācīgus pasākums, lai varētu veicināt mobilitāti personām ar invaliditāti. Tāpēc Eiropas parlamentam vajadzētu aicināt dalību valstis panākt ievērojums uzlabojumus lai varētu apkopot eh, šāda veida datus. It īpaši es domāju par datu uzkrāšanas harmonizētām formām šeit. Ir dažādas eh, politikas eh, iniciatīvas dažādos līmeņos, un tās var harmoniski uh, uh, tikt eh, saskaņotas, un tāpēc ir ļoti nozīmīga saziņa. Ne tikai starp eh, dažādām Eiropas Savienības institūcijām un struktūrām, bet arī šo struktūru iekšienē. Tāpēc Eiropas eh, parlamentam ir jāpalīdz labāk sasaistīt nacionālās nodarbinātības eh, politikas un nacionālās stratēģijas par sociālo integrāciju. Un mans pēdējais eh, ieteikums attiecas uz eh, nākamo invaliditātes darbības plānu, kas paredz koordinācijas procesus nodarbinātības jomā lai varētu nodrošināt to, ka biežāk tiktu apspriesti invaliditātes jautājumi gan Eiropas, gan nacionālo likumdevēju vidū. Neatkarīgas eh, dzīves nodrošināšana personām eh, ar invaliditāti ir jāpadara par prioritāti nākamajā plānā pret invaliditāti. Un tagad es vēlos jums pateikties par uzmanību un mēs eh, labprāt uzklausīsim jūsu viedokļus. Liels paldies, tas tiešām bija ļoti noderīgi un paldies par paveikto darbu šajā jautājumā. Un pirms došu vārdu citiem, es gribētu pat uzdot pāris jautājumus un izteikt dažus komentārus. Jūs sākumā teicāt par sarežģījumiem, eh, ka dalība valstīs ir atšķirīga invaliditātes definīcija. Man arī vienmēr ir līdzies, ka tā ir milzīga problēma. Uh, Mēs eh, ANO konvencijām, kā jūs zināt, panācām to, ka ir invaliditātes definīcija, kas ir pietiekami plaša, lai attiektos uz daudziem cilvēkiem ar invaliditāti. Vai tā ir tā pieeja, kur jūs vēlētos redzēt arī Eiropas līmenī? Proti, lai būtu Eiropas līmeņa Um, definīciju invaliditātei balstoties uz Eiro, es atvainojos uz ANO konvencijas definīciju. Jūs runājat arī par pieejamību, un, protams, mums ir nodarbinātības direktīva, kuras mērķis ir uh, nodaršināt uh, darba vietu pieejamību. Vai jūs varētu plašāk pastāstīt par to, kā jums šķiet, ka dalība valsts šo direktīvu ievieš? Es zinu, ka ir pārkāpuma procedūras komisijai pret konkrētām dalību valstīm, bet vai jums ir kaut kāda informācija par uh, to, ka joprojām dažās dalību valstīs šī direktīva netiek ieviest? Daudzas no tām, uh, daudzas no dalību valstīm ievies šo direktīvu, bet uh, šis ir tāds nevienmērīgs process. Tātad kādās dalību valstīs ir problēmas un kādas? Runājot par pieeju. Protams, ka jūs konkrēti nepētījāt, vismaz tā izskatās no ziņojumi, nepētējāt uh, to, kā cilvēki var nokļūt darba vietā. Mums bija nodarbinātības direktīva, kur bija runa par darba vietu jautājumiem, bet mums ir arī horizontālā pretdiskriminācijas direktīva, kas joprojām ir iestrēgus padomē. Tā ļautu uh, pieejamību ēkām un transporta līdzekļiem arī šeit iekļaut. Uh, Kā jums šķiet, cik tas ir svarīgs aspekts, runājot par to, ka invalīdi varētu tiešām nokļūt darbā, nevis eh, runājot tikai par pašu darbu vietu? Jūs minējāt savā prezentācijas pēdējā daļā eh, arī neatkarīgu dzīvi, vai ir vairāk pētījumu par to, kā cilvēkiem neatkarīga dzīve palīdz uh, uh, attīstīt viņiem spējas strādāt nākotnē, jo man vienmēr ir licies, ka ja ir problēmas ar to, ka uh, cilvēki nedzīvo kaut kādās iestādēs eh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Eh, man vienmēr ir liecies labāk, ka cilvēki dzīvo neatkarīgi, bet tas jau vēl nenozīmē, ka viņi tad varēs arī strādāt un atrast darbu. Bet vai ir tā, ka viņiem tad eh, ir lielāka spēja strādāt? Jūs runājat arī par statistiku, par mentālās veselības traucējumiem. Es zinu, ka šis ir jautājums, ko mēs nepietiekam uh, skatām. Jūs runājāt par eh, garīgās veselības problēmām un ka ir cilvēki, kas jau agrīnā vecumā cenšas ar tām cīnīties. Varbūt jūs par to varētu vairāk pastāstīt. Es zinu, ka ir tādi cilvēki, kas ir devušies eh, strādāt un šīs problēmas joprojām pastāv. Un tad viņi saskars ar stresu darba vietā. Un eh, es visādi atbalstu, ko jūs. Uh, teisāt par elas drošību. Man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi, jo īpaši cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī, protams, vecākiem cilvēkiem, lai viņiem būtu šī elastība eh, darba vietā, lai viņi varētu dažkārt strādāt nepilnu darba laiku, lai viņi varētu pakāpeniski iekļauties darba tirgū. Protams, ka tad, kad cilvēki saņem pad, pabalstus, šis jautājums arī bija ļoti interesants. Uh, jautājums, un es atvainojos par to, ka jūs prezentāciju nevarēja parādīt uz ekrāna. Par to mēs runājām, bet uh, tas nebija iespējams. Bet uh, raugoties uz uh, dažām problēmām, kas ir šiem cilvēkiem, runājot par to, ka cilvēki ir tā kā iestrēguši šajā situācijā, saņemot pabalsts, un jūsu secinājumi ir tādi, ka vajadzētu viņiem sniegt uh, pabalstus, gan, ja viņi strādā, gan, ja viņi nestrādā, lai cilvēkiem rastos uh, tiešām pārliecība, ka viņi var strādāt, vajadzētu iedrošināt cilvēkus strādāt. Un, un lai nav tā, ka cilvēki uh, vienkārši uh, pārstāj strādāt, ja viņiem ir kāda slimība vai viņi pēc kāda negadījuma kļūst par invalīdiem lai viņi varētu atgriezties darba vietā ja viņi to var. Jo pretējā gadījumā cilvēkiem var rasties sajūta, ka uh, tiklīdz viņi ir ar invaliditāti, viņi nevar atgriezties darbā pat. Uh, ja es zinu, ka daudz cilvēki tieši grib atgriezties darbā. Tās bija mans piezīmes. Kostas kungs, ja nemaldos, bija nākamais sarakstā. Tad lūdzu jums vārds. Köszönöm a szót. Kozas kundze tātad. Gratulēlu, kā tanulmēņa eh, kiesi. Paldies. Es eh, gribētu pateikties pētījuma autoriem. Manuprāt, tas ir lielisks sākuma punkts. Un tagad ir vairākas eh, piezīmes no manas puses, kad es pirmoreiz iepazinos ar šo ziņojumu. Man šķita, ka jūsu Secinājumi attiecībā uz kvotu sistēmu, jeb režīmu, ir tikai daļēji. Es domāju, ka jums ir visai negatīvs skatījums uz kvotu režīmu, jums ir kāds iebildes pret kvotu režīmu. Un kāda veida problēmas risinājumu jūs atbalstāt? Es tā, esmu par kvotu režīmu, jo mums ir. Uh, E, personas ar invaliditāti un viņu vidū grupa, e, grupa cilvēku, kur nespēs, e, nespēs tik galā bez šāda veida palīdzības. Un man otrā piezīme ir tā, ka varbūt nepietiekam daudz uzmanības ir ticis pievērsts tam faktam, ka ir divas grupas personām ar invaliditāti vidū. Man ir universitātes grāds, man ir profesionāls dzīves gājums, un es varu konkurēt ar konkurētspējīgiem darba tirgu, bet ļoti daudziem, e, kas, kam ir invaliditāte, viņi nav spējuši iegūt nekādu veidu kvalifikāciju, un tāda ir vairākums. Es piekrītu ziņojumu autoriem, ka mm, e, invaliditātes e, darba plāns ir ļoti nozīmīgs stratēģija 2020. Es domāju, ka nepietiekam daudz uzmanības ir pievērsts e, pamattiesību hartai Lisabons līgumā. Jūs pieminējat apvienoto nāciju konvenciju, tas ir ļoti labi, bet pamatiesība harta arī ir svarīga. Es neesmu redzējis nekādu veidu metodas aprakstu, lai varētu varētu palielināt nodarbinātību personām ar invaliditāti. Es zinu, ka šīs lietas ir saistīts ar konkurences likumiem, ar valsts iepirkumu likumiem, un dalība valstis var izmantot publiskā valsts iepirkuma politiku, lai atbalstītu uzņēmums, kas nodarbina personas ar invaliditāti. Tā ir tikai tāda viena no domām. Tāpat arī es piekrītu priekšsēdētājai, ka ir problēma ar definīciju. Un pastāv atšķirīgas pieejas dalību valstīs. Un es piekrītu priekšsēdētājai, ka e, konvencija ir stingrs pamats jaunai no tāds e, definīcijai Eiropā. Paldies, Vaisner, nākošais. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī mūsu viesiem par šo ziņojumu. Es, diemžēl, visu nedzirdēju. Es, um, man bija problēmas ar nokļūšanu Briselē. Es gribēju vēlreiz uzsvērt, ka, ka Līnas kundze to jau uzsvēra. Protams, cik svarīgi ir tas, ka nevajadzētu fokusēties uz šo te invaliditāti un nespēju strādāt, bet drīzāk runāt par to, kādas spējas ir cilvēkiem ar invaliditāti. Man tas šķiet ļoti svarīgi, jo īpaši attiecībā uz darba tirgus nākotni, jo no vienas puses taču mēs vēlamies integrēt vairāk cilvēku savu identitāti, un uh, tad nākotnē procentuāli uh, attiecībā pret visu iedzīvotāju skaitu būs aizvien vairāk cilvēku ar invaliditāti, jo uh, Um, medicīnas progresa dēļ um, vairāk bērnu ar invaliditāti var izdzīvot. Viņi, protams, visi neiekļausies uh, darba tirgu, bet mums ir jāpadomā, uh, ka tas tā būs. Un vēl viena lieta, ko jūs pieminējāt, ir arī tas, ka ir cilvēki, kuriem ir bijuši negatīvumi darbā, vai arī šis te burnout sindroms, izdegšanas sindroms, uh, viņi kādu laiku pazūd no darba tirgus varbūt atveseļojas, bet tad pilnībā nevar iekļauties darba tirgū. Tātad visi šie cilvēki ar kaut kādiem ierobežojumiem tiek kā turēti tādā paralēlajā darba tirgū. Man šķiet, ka ne, ne šiem cilvēkiem tas ir labi, ne tas ņem vērā viņu talants, ne tas vispār ir labi. Uh, Un tāpēc mums vajadzētu pēc iespējas vairāk cilvēkiem uh, ļaut iekļauties primārajā darba tirgu. Un ir jāsaprot, ka var būt arī dažādas nodarbinātības formas šajā primārajā darba tirgu. Un uh, tam, manuprāt, šis ziņojums ir ļoti labs. Un otrs punkts, uh, jo runa ir arī par mobilitāti, es uh, esmu arī transporta komitejā, un tur mēs runājam par pasažieru tiesībām autobusu satiksmē, un tur arī būtisku lomu spēlē uh, satiksmes pieejamība cilvēkiem ar priekšām vajadzībām, un to nevienmēr var nodrošināt, bet tur mums arī visu laiku ir jāstrādā pie uh, dažādiem risinājumiem, kā šādiem cilvēkiem var nodrošināt pieeju darba tirgumu. Paldies par šo ziņojumu. Paldies, Kristensen. Arī, Fomen. For Og tak for bidragene til det her meget vigtige. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, paldies arī eh, par eh, šiem diviem nopi, ļoti svarīgo tematu izklāstiem. Ekonomiskā krīzē, kāda ir tagad, bez šaubām, visneaizsargātākie cieši visvairāk. Un tāpēc ja ir jā, jāizveido statistikas starp 2008 un 2010 gadu, tad ļoti iespējams, ka tieši uh, uh, cilvēki ar individualitāti ir visvairāk zaudējuši darba tirgu, uh, viņi ir vislielākie zaudētāji e, šai, šais trīs pēdējos gados. Es nedomāju, uh, ka mēs varētu atrast kādu uh, vien, vienotu uh, modeli vai risinājumu dažādajās dalību valstīs, jo katrā ir cita situācija attiecībā uz uh, cilvēku ar inte invaliditāti, integrēšanu darba tirgu. Es domāju, ka mēs pārāk uh, stipri akcentējam uh, elas drošību. Uh, protams, ir nepieciešama liela fleksibilitāte, lai uh, uh, integrētu no jauna invalīdus darba tirgu. Uh, bet runa ir par. Eh, kad runa, runa ir par, jārunā ir par aktīvo politiku darba tirgu un nevis tik daudz par elas drošību. Ir jāuzdod sev jautājumu par uh, darba tirgus uh, vajadzībām un par tām īpašībām vai tiem trumpiem, kas varētu būt cilvēkiem ar individualitāti, lai varētu atrast uh, kādu krustpunkts starp šīm, šiem diviem apstākļiem, nevis tik daudz runāt par elas drošību. Tad vajadzīga aktīva politika nodarbinātības tirgū. Es zinu, e, kāds ir stāvoklis Dānijā, un es zinu, piemēram, ka e, ja cilvēks ir e, bezdarbnieks, vai viņam ir tiesības vai nav uz pabalstu, ir speciālas sistēmas, ir speciāli mēri, uh, kuri uh, atļauj uh, invalīdiem nestrādāt katru dienu. Protams, ir, ies, uh, protams, ir svarīgi, uh, lai pastāvētu šī elastdrošība, jo invalīds nevar strādāt visu laiku, katru dienu, bet ir. ir uh, ir tad jā, jārunā par to, lai tiktos tad šie uh, cilvēki ar individualitāti un darba tirgus vajadzības. Paldies, un tagad Jaroslav Vaskas kundze. Dziękuję, pani przewodnicząca. Paldies. Es gribēju vērst uzmanību uz būtisku elementu, runājot par personām ar invaliditāti, kuri tāpat kā visiem pāriem ir jābūt konkrēti spējīgiem darba tirgu un viņiem jādod iespēju piedalīties mūža izglītībā. Tam ir paredzēts uh, so, sociālais fonds. Uh, Eiropas eh, fórumā, kas bija organizēts manā pilsētā Varšavā, Polijā, es dzirdēju ļoti interesantas domas eh, no to invalīdu puses, kuri nevar izmantot eh, pietiekamā mērā šos fondus, jo ļoti bieži organizāciju iesniegtie projekti nav pietiekami konkrētspējīgi salīdzinājumi ar citiem, lai varētu kvalificēties. Un ļoti bieži tiek likt uzsvars uz lielajām izmaksām, kas saistāmas ar personām ar invaliditāti, tīpaši ņemot vērā to, cik daudz laika ir nepieciešams viņa apmācībai, ka ir nepieciešams vairāk laika, īpašās zālēs, īpaši atvēlētās vietās, kas izmaksā dārgāk, un ir nepieciešams arī transports. Ir jāņem vērā tas, ka sociālais fonds personām, kas vēlas uh, konkurēt darba tirgū, ka šim fondam ir jābūt pie, labāk pieejamam. Thank you, Mrs. Paldies. Dank u wel, voorzitter. Ik ga het eens een keer in het Nederlands proberen. Um... Paldies, priekšsēdētājs kundze, runāšu savā dzimtajā valodā. Uh, Pirms man ievēlēja Eiropas parlamentā, es vadīju Nīderlandes pretdiskriminācijas biroju, un tur mēs visu laiku saņēmām ziņas no cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem tika atteiktas darba vietas. Bieži vien bija runa par darba devējiem, kuri sākumā jau teica, nē, ar šādu invaliditāti jūs nevarat strādāt, piemēram, bibliotēkā vai uh, nevar strādāt par audzinātāju. Un uh, tad, kad mūs eh, piesaistīja, tad mēs uh, varējām teikt, ka balstoties uz Eiropas uh, likumdošanu pret diskrimināciju, darba devējiem tomēr nopietnāk par to ir jāpadomā. Es domāju, ka mums ir vairāk jārunā par darba devēju atbildību. Var pasaut atsaukties uz pretdiskriminācijas eh, likumdošanu, un varbūt, ka darba devēji ir arī dažos gadījumos jāsoda, ja tas ir nepieciešams, bet no otras puses ir arī jāmēģina viņus pārliecināt, eh, parādot, ka eh, ir labi īstenot šādu um, politiku attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti, jāņem vērā taču arī demogrāfiskās pārmaiņas. Uh, Un eh, es domāju, ka tas var arī ļoti pozitīvi ietekmēt darba attiecības, darba klimatu uzņēmumā. Mēs Eiropā mēģinām eh, mūsu eh, pretdiskriminācijas direktīvu labāk īstenot, un mēs redzam, ka bieži vien cilvēki ar invaliditāti arī ļoti daudz vēl var paveikt. Paldies, tā kā neviens vairāk nelūdz vārdu, tad uzreiz došu vārdu mūsu viesiem, Kenzijas kungam un Vandervēgas kundzei. Yes, uh, thank you very much for... Paldies par iespēju atbildēt uz um, jūsu jautājumiem un piezīmēm. Es sākšu ar Līnas kundzes sacīto. Uh, Par definīciju runājot, paturot prātā to, ka rezolūcijā, ko Eiropas Savienība pieņem 2006. gadā, kur jau tika aicināts izveidot kopēju definīciju, tas bija pirms četriem gadiem, mēs pilnīgi piekrītam jums šeit. Un iespējams, ka Eh, ir pietrūkusi politiku konverģence un apspriežot eh, brīvu pārvietošanos personām ar invaliditāti ir ļoti nozīmīgi, lai viņi varētu pārvietoties no vienas valsts un citu. Diemžēl tas eh, pagaidām vēl tā nav, ņemot vērā to, ka viņi uz viņiem neatiec vienoti kriteriju un definīcijas Eiropas Savienībām. Un apvienoto nāciju konvencija varētu būt šeit pamats, un mums vajadzētu šo punktu skatīt no plašākas perspektīvas. No vienas puses tā ir eh, humāna perspektīva personām ar, ar eh, invaliditāti ir vienlīdzīgas tiesības un perspektīvas, bet tīri ekonomiski e, raugoties, tiek paaugstināts nodarbinātības līmenis, un, kā jūs redzat, invaliditāte invalīdu integrāšana eh, darba tirgu ir ļoti nozīmīgs punkts, jo eh, samazinās nabadzības risks. Šeit ir vērojama skaidra korelācija. Un tad vēl viens eh, punkts bija Par kombinēšanu un kvotām mēs nesakām, ka kvotas ir kaut kas nepareizs. Pilnīgi pretēji, taču analīzes laikā mēs novērojam to, ka lielākā daļa darba ir paredzēta tikai maz kvalificētiem strādājošiem un tīri ar simbolisku pieeju. Tas ir ļoti žēl, Tāpēc mēs gribētu, lai tiktu e, kombinēt aktivācijas pasākumu, piemērot sociālā nodrošinājuma sistēmu, nodrošinot piedienīgu dzīves standārtu un elastīgas darba schēmas. Un, kā nu sākumā norādīja Līnas kundze, ir skaidri jānorāda tas, ka personas ar invaliditāti, kas ir izvēlējušās eh, piedalīties darba tirgu, netrīkst tikt diskriminētas vai apdraudētas, ja tās strādā tikai nepilnu laiku, nevis pilnu laiku. Tad vēl viens vēl viena piezīme attiecās uz pozīcijas pārskatīšanu. Vienlīdzīgas tiesības, tiesības nozīmē vienlīdzīgas iespējas, un mums ir jāpārskata iepriekšējais modelis tipiskam eh, profilam eh, tam saņēmējam, kurš saņem invaliditātes pabalstu. Uh, vīriešu kārtas strādājošais, kas veic rokas, roku darbu. Tas vairs nav spēkā. Un mums ir jāvērš lielāku uzmanību uz eh, ka, darba kapacitāti un nevis darba spēju trūkumu, kā tas ļoti labi šobrīd tiek izcelts Dānijā. Manuprāt, Dānija ir viens no vislabākās prakses piemēriem šajā ziņā. Un vēl viens punkts par datiem krīzes sakarā. Jā, mums ir jābūt pacietīgiem, jo e, dati attiecībā uz krīzi un tās ietekmi uz sociālo situāciju personām ar invaliditāti e, periodām pār 2008. un 2011. gadu e, nav mūsu rīcībā. And, um, uh, discussion... Tālāk, runājot par kvotām, es gribētu e, aicināt izteikties kolēģi Bārbaru. Runājot par pieejamību, es piekrītu Līnas kundzei, ka mums ir vajadzīgi pielāgojumi ne tikai darba vietās, bet arī jārūpējas par to, lai cilvēki varētu nokļūt darba vietā. Tātad varbūt arī sabiedriskajā transportā ir šādi pielāgojumi vajadzīgi. Bet elastīgs darbs iekļauj arī attālināto darbu, tātad šeit vajadzētu domāt par uh, dažādām kombinācijām, lai uh, cilvēku invaliditāti varētu nokļūt darba vietā, pielāgojot uh, sabiedrisko transportu, bet viņiem paredzēt varbūt arī iespēju strādāt mājās vai attālināt. Paldies! The... Jā, jūs laikam atbildējāt uz lielāko daļu jautājumu. Vai kāds vēl uh, vēlas uh, kaut ko teikt, kāds domā, ka uz viņa jautājumu netika atbildēts, bet nē, paldies par uh, jūsu darbu, paldies, ka ieradāties pie mums, un tā bija ļoti noderīga diskusija. Tagad es nodošu sēdes vadīt, vadību mūsu priekšsādātāju Beres skundzei Lūdzu. Euh, Darbie kolēģi, labdien! Uh, paldies, uh, uh, viceprezidents kundze, ka jūs man aizstājāt, kamēr es strādāju citur. Tad es gribu uzreiz pāriet pie mūsu dienas kārtības astoto punktu, attiecībā uz kuru Karims Delī kundze, tad, tad mums stādīs priekšā savu atzinumu projektu. Uh, Eh, kas attiec uz kultūras komisiju un eh, kura eh, virsraksts ir kultūras un atdošo nozara potenciāla īstenošana. Priekšsēdētājs kundze, man dārgie kolēģi, pirms jums lielās līnijās stādīt priekšā savu atzinumu projektu, kas saucas kultūras un radošo nozaru potenciāla īstenošana, es gribētu šeit uh, izteikt jums savas dusmas un neapmierinātību par to, ka šī nedēļas nogulā, nogalē 30 jaunieši, uh, kas uh, strādā. Uh, kas strādāja uh, nestabilu darbu, viņi uh, dzīvoja uh, kādā namā, kas jau sen bija pamests, uh, viņiem, viņiem uh, Eh, pašlaik nav darba, bet viņi tika no turienes eh, izdzīti, un tāpēc es gribētu izteikt pilnīgu solidaritāti ar šiem jauniešiem. Ja mēs runājam par cīņu pa, eh, pret nabadzību un sociālo atstumtību, un teicām, ka jaunieši ir pirmie upuri, es ceru, ka no šeienes, no Briseles, Franču vadošie darbinieki izdzirdēs uh, un atradīs uh, vietu, kur šiem jauniešiem uh, dzīvot tagad. Uh, uh, mums eh, arī, kad mēs sēžam šeit, ir jāatcerās, ka jāvērš arī skatu uz to, kas notiek apkārt, nedrīkst aizvērt uz to acis. Paldies. Tad, tad es teikt atgriezīšos pie sava zinojuma. Eh, kultūras un radošās nozares. Tad, tad eh, te es atgādinu komisijas zaļo grāmatu. Eh, no, šīm nozarēm ir eh, liels potenciāls jaunu darba vietu eh, radīšanā, un par to arī runāts stratēģijā 2020. Es domāju, ka tāpēc nodarbinātības komitejai ir par šo arī jādiskutē. Kultūras sektors uh, ir uh, sektora specifika ir tāda, ka valda liel, uh, lielas atšķirības starp darbinieku status un ir liela sociālā nestabilitāte šiem darbiniekiem. Un tāpēc uh, es gribētu uzsvērt nepieciešamību novērst nevienlīdzību šajā sektorā. Ne tikai ekonomiskā ziņā, bet arī pieejamību sociālajiem pakalpojumiem un arī uh, darba drošību. Uh, te ir uh, uh, biedrības, uh, kam nav uh, mērķi, bezpēļņas organizācijas uh, un tā tālāk. Tad, tad uh, šai jomai jābūt radošai, uh, solidārai. Un es domāju, ka uh, tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu teikt, ka tiek ievērotas uh, pamattiesības, ir sevišķi cilvēkiem, kas atrodas neizdevīgā situācijā, vai nu no sociālā ziņā, vai tāpēc, ka viņas piedara kādai minoritātei. Ja mēs runājam par Eiropu, tas nozīmē mobilitāti, eh, tas nozīmē uh, pārvietošanos. Tāpēc vajadzētu to veicināt, piemēram, jauniem radošiem cilvēkiem, vai viņiem ir diploms vai nē, vajadzētu pieprasīt, lai dalība valsts novērš šķiešu šādu cilvēku mobilitātei. Mēs arī piedāvājam stiprināt saiknes starp kultūras un radošām jomām un apmācības, izglītības nozari. Uh, un, protams, ar mūža izglītības jomu, uh, konkrēti di digitālajās uh, tehnoloģijās un arī par kompetenci atzīšanu šajās jomās. Es gribētu arī uzsvērt nepieciešamību garantēt visiem strādājošajiem un konkrēti māksliniekiem, visiem šiem radošajiem cilvēkiem, kas padara mūsu kopējo dzīvi bagātāku Uh, un uh, veicina Eiropas kulturālo uh, dažādību, tad garantēt viņiem augstu sociālo garantiju līmeni, konkrēti nodrošināšanu pret bezdarbu, tiesības uz pensijām, par kurām mēs runājām pagājušajā nedēļā bērnu kopšanas pabalsts un atvaļinājums un tā tālāk. Beigās es vienkārši gribētu atgādināt grafiku. Līdz 10. novembrim jūs varat iesniegt savus grozījumus un es ļoti uzmanīgi tos e, izskatīšu. Mēs pieņemsim pēc tam uh, grozīto uh, ziņojumu. At, Atvainojiet, tagad mēs apstāsimies pie tā, jo tas jau ir tālāk priekšsēdētāju uzdevums. Jā, labi, paldies, liels paldies. Tad, tad lai izskaidrot, kādas lomas ir te vieniem un otriem. Eh, Steineriks kundze, Benhamijas kungs. Ā, jā, sāksim par ar jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kultūras un radošā nozara Eiropā ir nozara, kas aug. Es to skatu no Vācijas skatu punkta. Te ir milzīgs izaugums, pieaugums, un tāpēc es domāju, ka ir pienācis laiks uh, šo jautājumu skatīt, un ir labi, ka būs zaļā grāmata par šo jautājumu. Situācija arī pieprasa, ka mēs e, šeit sociālajā un nodarbinātības politikas kontekstā skatām šo jautājumu. Zaļā grāmata, mūsuprāt, ir ļoti ekonomiski orientēta un pilnībā neiedziļinās e, praktiskajā sociālajā situācijā. Degīkundze ir taisnība, mums ir jāizlīdzina nevienlīdzības. Paldies par eh, jūsu atzinumu. Eh, referenti ir iestrādājis daudzus punktus, kas mums ir svarīgi. Eh, diskriminācijas samazināšana un sociālajie aspekti. Mūsu grozījumi tāpēc arī koncentrēsies uz šo jomu. Uh, eksistences nodrošināšana un sociālā, uh, sociālais nodrošinājums un pastiprināta mazo un mikro uzņēmumu atbalstīšana. Un ir jāvienkāršo pieprasījuma procedūras, lai saņemtu Eiropas Savienības līdzekļus programmām, kultūras un radošiem sektoram. Un tas pavisam īsi bija arī viss. Paldies. Žēlis uh, Benamjas kungs. Paldies, priekšsēdājs kundze. Uh, es apsveicu uh, referenti Eh, es, protams, eh, zinu, ka visu nav iespējams uzrakstīt, eh, taču es gribētu vairāk uzstāt uz uh, šo uh, potenču uh, aspektu. Tad, te ir runa par darbiem, kam nevajadzētu būt nestabiliem. Uh, un kas sniedz pār radošiem sektoram, mākslinieckam sektoram, piemēram, uh, viss, kas attiecas uz maziem vidējiem uzņēmumiem, par ko jūs runājāt. Piemēram, uh, visi tehniskie darbinieki, kas nodrošina izrādes, piemēram, gaismotāji, apskaņotāji un tā tālāk arī par šīm profesijām ir jārunā. Uh, Pēdējais punkts, par kuru jūs runājāt, bet es gribētu vēl vairāk pasvītrot tu ideju par brīvu darba spēka pārvietošanās, visu līmeņu mākslinieku, kas mums Eiropas parlamentā ir pierādījuši, ka viņi nevar ierasties tajā, tajā vietā. Es nerunāju tikai par māksliniekiem, kas pārvietojas Eiropas eh, Savienības eh, ietvaros, es runāju arī par māksliniekiem, kas eh, nāk no Āfrikas, no Turcijas, kas ir ļoti svarīgi šobrīd. Uh, un citiem šie mākslinieki nevar ierasties un izteikties, izteikt to, kas viņiem sakams mūsu valstīs. Tad, tad vairāk vajag uzsvērt šo faktu, ka tā kā jūs strādājat uh, kādā radošā nozarē un uh, te vajadzētu nodrošināt, eh, lai eh, reāli arī būtu šī nodrošināt šī brīvā eh, cilvēku pārvietošanās, gan mākslinieki, gan arī tehniķi, kas viņus pavada. Paldies! Kostā kundze. Spāņu. Paldies! Es esmu fiktīvais ziņotājs, referents attiecībā uz šo tēmu. Es domāju, ka ir svarīgi, ka šai komitejā mēs uzstājam uz sociālajiem aspektiem. Kad mēs runājam par radošo nozaru darbiniekiem un kultūras nozaru darbiniekiem. Tas ir ļoti svarīgi attiecībā no sociālās ekonomikas viedokļa. Un te ir jābūt vēl precizākiem un jā, jāatgādina uh, lēmumu par sociālo ekonomiju. Uh, tas ir ļoti saistīts ar šīm uh, nozarēm. Uh, te darbojas arī dažādi fondi un tā tālāk. Šo specifisko statusu ir jāizpēt ļoti smalki. Uh, tas attiecas organiz uz organizācijām un arī producēšanas jomām. Uh, uh, kas atšķirās no tā, ko sauc parasti par klasiskajām uh, nozarēm. Manā valstī es arī noklausījos šīs jomas darbinieku viedokli, jo kā ēnu referentam man ir jāsavāc dažādi viedokļi. Daudzi lūdz, lai mēs pārskatam pozīciju attiecībā uz dažiem sektoriem - kultūras, turismas, moda, dizains. Ir runā, te runa arī par garšas industriju. Un lai to piesaistītu radošajām un kultūras nozarēm. Šie astoņi sektori, kas ir iekļauti, ir diezgan sašaurināta izpratne attiecībā pret visu, visām tām plašajām iespējām, kas pastāv arī iespējām uz cilvēkiem uz kvalificētu darbu. Uh, katram otrajam cilvēkam šai jomā, starp citu, ir universitātes diploms, tad, tad te ir milzīgi inovācijas uh, potenciāls un arī uh, liels potenciāls uh, kvalitatīvu darba vietu radīšanai. Un es domāju, ka zaļajā grāmatā varētu runāt par kultūrālo, kultūras mantojumu, par ainavisko mantojumu un tā tālāk vēl dažādiem aspektiem. Un uh, varbūt, ka šo to varētu uh, Eiropas Savienības līmenī labāk atzīt. Tagad es gribētu parunāt par kvalifikācijas atzīšanu šajā uh, jomā. Šeit politika dažādās valstīs ir ļoti atšķirīga. Es piekrītu tam, kas te tika teikts par uh, mobil mobilitāti, uh, mākslinieku mobilitāti. Tā ir uh, apņemšanās, kas jau ir izteikta, uh, ir, ir bijis liela apņemšanās, bet nav pasakots līdz, kā tas tiek ieviests, kā tiek veicināta šo uh, mākslinieku un uh, citu ar kultūru saistīto darbinieku mobilitāte. Es gribētu teikt, ka, piemēram, izdevēji piedāvā kaut ko ļoti interesantu. Un, uh, varētu izstrādāt tādu mediju tipa programmu. Mm. Un izveidot kaut ko, kas, piemēram, darāt neatkarīgām uh, grāmatnīcām un tā tālāk. Uh, programmas, uh, izstrādāt programmas, kas ir uh, vērsts uz to. Uh, tālāk autortiesību jautājums. Uh, par to jau ir pieņemts lēmums, mēs to zinām, bet uh, atalgojums autortiesību jomā uh, ir arī jāņem vērā, jo bieži šie radošie cilvēki cieši no uh, nestabila stāvokļa. Uh, ir ļoti trausls līdzsvars starp lietotāju tiesībām un autortiesībām. Un cilvēki, kas strādā šai jomā, atrodas pārāk nestabilā situācijā. Es domāju, ka ir jāatgriežas uh, pie jautājuma par uh, um, atbalstu sniegšanu, par uh, sociālo atbalstu cilvēkiem, kas šajā sektorā strādā. Ar Kingu kungu un pēc tam Baltasāra kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mūsu Andra Frants nevarēja šo pēcpusdienu ierasties, bet viņš man iedēva savus piezīmes, kuras es nolasīšu. Pirmkārt, viņš gribētu pateikties uh, referentei uh, par šo atzinumu bet gribētu piedāvāt dažus papildinājumus, lielāku uzsvaru uz ekonomikas un nodarbinātības jomu un dažas nelielas izmaiņas. Un um, viņa detalizētie komentāri ir šādi. Pirmajā pāntā viņš atbalsta dalību valstīm aicinājumu ieviest uh, izmaiņas savā sociālā nodrošinājuma situ uh, situācijā, lai atbilstu kultūras jomas darbinieku prasībām. Un, uh, tomēr eh, elastīgām ir jāsaglabājas šajai, eh, jāsaglabā elastība sociālā nodrošinājuma sistēmās. Un ir dažādi eh, atkarības pakāpe kultūrā darbojošos vidū. Sociālā nodrošinājuma sistēmas nedrīkst radīt šķēršļus šī sektora radošumam un sociālajiem nodrošinājumam ir jābūt vienādam uh, visiem, uh, visos sektoros. Viņš uzsver arī faktu, ka uh, kultūras sektors ir nozīmīgs arī ekonomiski, un uh, viņš liek uzsver uz to, cik svarīgs šis sektors ir ekonomiskā aspektā ar lielu potenciālu darbvietu radīšanā. Uh, ziņojuma, es atvainojos atvainuma projektā, šie aspekti netika minēti, un viņš iesniegs grozījums par šiem jautājumiem. Viņš min arī faktu, ka kultūras un radošā nozara uh, ir jāsaist arī ar uh, uzņēmējdarbības pārvaldību, un bieži vien cilvēkiem, kas strādāja šajā jomā, nav augstākās izglītības, un tāpēc uh, viņam. Uh, šķiet, ka biznesa pārvaldības pamatprincipiem būtu jābūt eh, pieejamiem visiem, un tāpēc vajadzētu eh, to skatīt arī izglītības kontekstā. Viņš min arī, tāpat kā iepriekšējais runātājs, uh, intelektuāla īpašuma tiesības, kas ir apdraudējums šim sektoram, un viņš arī skata uh, iespējas par nodokļu atlaidēm, kas ir labs instruments un arī ir izmantots Beļģijā. Uh, Mums ir jāskatās arī uz prasmju atbilstību un kaut kādu veidu, kā to visu sasaistīt ar 2020. gada stratēģiju uh, saistībā arī ar digitālo darbu kārtību, jaunām prasmēm, jaunām darbvietām un tā tālāk. Paldies. Paldies. Baldasāra kungs pēc tam Linsku. Paldies, priekšsēdētāj. Paldies. Es eh, šodien mēs uzklausījām viedokļus par cīņu pret eh, bezdarbu, kā veidot jaunu darbu, jaunas darbietas, kā eh, celt jaunu Eiropu. Un tad mēs runājām pār sektoru, kas varētu būt potenciāli nozīmīgs jaunu darba vietu radīšanai. Tie es domāju, ka vajadzētu šajā sakarā būt izlēmīgākiem lai ziņojumā būtu skaidra atsauce uz stratēģiju, kur dotu iespēju konkretizēt šīs nozares izaugsmes perspektīvas. Mēs runājam par Eiropas stratēģiju eh, eh digitālajā jomā, par eh, plašāku digitalizāciju Eiropā. Tas viss ir ļoti, ļoti labi, bet runāsim konkrētāk, kādā veidā tad mēs gribam šo rezultātu panākt. Vai ir nepieciešams Iesaistīties finansēt ir specifisks sektors, augstas tehnoloģijas, Un eh, tā ir nozara, kur mēs nevaram iegūt nekavējošus rezultātus, bet kur ir jāstrādā ar veselu rindu konkrētu un specifisku instrumentu. Un, manuprāt, un atsaucoties uz iepriekšējā referenta sacīto, pat, ja šis aspekts ir tikai viegli, garām ejot pieminēt ziņojumā, es tomēr gribētu atgādināt to, ka viņš ieskicēja stratēģiju, lai nonāktu pie kompromisa starp uh, autortiesību ievērošanu un jaunu sistēmu un pakalpojumu ieviešanu. Un ļoti svarīgs ir jautājums, kas ir saistīts ar sociālo aizsardzību, sociālais nodrošinājums strādājošajiem šajā nozarē. Jo šķiet, ka šī nozare nepārtraukti cieš tādējādi, apdraudot tajā strādājošo iespējas veikt iemaksas. Yes, thank you. Uh, just a... Paldies. Nākošais runātājs Linna pāris piezīmes. E, jūs pieminējāt izmaiņas dalību valsts sociālo nodrošinājumu pasākumos. Es gribētu zināt, kādā veidā jūs to esat iecerējuši, jo tas it kā neietilpst mūsu kompetencē. Tālāk trešais punkts ir runa par brīvu pārvietošanos un um, Eiropas uh, Savienības un ārpus Eiropas Savienības valstis un uh, un darbs eh, Eiropas Savienībā un ārpus tās ir eh, tādi, kur uzskata, ka ir nepieciešama kvotu sistēma eh, māksliniekiem no dalībvalstīm. valstīm Un es domāju, ka šo jautājumu tiešām varētu būt grūti risināt. Es ne, nedomāju, ka mēs varētu šeit minēt valstis ārpus Eiropas Savienības. Es saprotu, ka norit brīva pārvietošanās starp e, Eiropas Savienības valstīm, bet valsts ārpus tās jau būtu grūtāk šeit iekļaujams. Vai ir vēl kāds pieteicies? Tad dažas um, piezīmes no manas puses. Pirmkārt, manuprāt, e, e, ziņojums attiecas uz kultūras un radošo nozari tādējādi. Tā varētu, es nezinu, kāda varētu būt e, šī stratēģija, tāpat kā kā rūpniecības stratēģija, bet mūsu kom komitejas ietvaros ir potenciāls darba vietu radīšanai ko varētu balstīt šāda nozare. Un es eh, domāju, ka šis jautājums arī ziņojumā ir norādīts pat pirms nevienlīdzībām. Vairāki runātāji jau to pieminēja. Es nezinu īsti, uh, E, kāds būs rezultāts šim komisijas paziņojumam, taču mums ir jādomā par vēl nepietiekami skatītājiem potenciālajiem e, jāpievērš lielāku uzmanību, un zināmā mērā šis jautājums nav nekur delokalizējams, jo šeit ir runa par to talantiem, kas ir pilsoņu un iedzīvotāju Eiropas Savienībām. Un tad, kad mēs esam to konstatējuši, tad to vajadzētu saistīta ar jautājumu par izkļūšanu no krīzes un konkrēti par potenciālu, ko pārstāv inovācijas. Inovācijas un radošais darbs, ja tos e, pareizi sasaist kopā, tad tas varētu būt ar ārkārtīgi lielu reizinošo efektu darba vietu radīšanā. Ir vesela rinda ar panākumu stāstiem Eiropā un uh, ja, šie, ja tas jau reiz ir noticis, tad kāpēc tas nevarētu atkārtoties? Man šobrīd eh, nāk prātā lego klucīša, bet ir arī mm, citas, eh, citas salīdzinājumi, ir vesels, eh, vesels rindas ar dažādajiem jēdzieniem šajā jomā. Tālāk par sociālo politiku politisko konjunktūru, es domāju, ka šeit mums vajadzētu saskaņot savus viedokļus ar citiem jautājumiem, ko mēs skatām mūsu komitejā. Es, protams, apzinos, ka atzinumā ir ir tikai ierobežotas tiesības eh, izpausties, taču no sociāla viedokļa, manuprāt, uh, Pirms vēl mēs eh, detalizēt skatām sociālos nodrošinājumu sistēmu un brīvās pārvietošanās jautājumu, ir tāds visaptvarošāks aspekts. Vienlaicīgi mēs vēlamies eh, darba iet raži, ra, radošana atzīt eh, šīs nozars potenciālu, un tajā pašā laikā mēs atzīstam, ka tā ir nozara, kurā tendence atipiskiem darba līgumiem varētu būt e, samērā ievērojama. Un savukārt viss, kas saistāms ar atipiskiem darba līgumiem un ko tas nozīmē no e, darba apstākļu un sociālā nodrošinājuma viedokļa, ir jāņem vērā krietni vairāk. Jo šeit jau mēs pārējām pie attiecīgās nozars potenciāla. Taču, manuprāt, ir ļoti labi, ja Eiropas Savienība skata šo iniciatīvu. Es eh, neesmu pārliecināts, ka mums izdosies eh, sagatavot pilotu projektu. Tomēr ir zinām dinamika, kas ir jāatzīst. Un tagad, ja nav citu runātāju, es gribētu atkal dot vārdu. Nē, Morēnas kundze vēl grib izteikties. Jā, atvainojiet priekšsēdētāji, es ierados ar kavēšanos debatēs, bet es uzklausīju jūsu analīzi un es atbalstu lielā mērā jūsu sacīto pirmkārt par šo darba vietu nestabilitāti radošajā jomā saistībā ar jaunajām tehnoloģijām. Tās ir darba vietas, kas ir ļoti nestabilas un nepastāv ilgu laiku, tāpēc, ka tas ir saistāms ar jūsu sacīto par darba līgumiem, jo tas ir daudz vairāk, kas saistāms ar projektiem. Šī ir nozara, kas strādā pie projektiem un ir jāapzinās, ka schēma pilnībā mainās saistībā ar ierasto nodarbinātības schēmu. Otrais punkts, un manuprāt, arī tas ir jāsaista ar trešo un ceturto punktu, ka visās eh, šajās eh, jomās pastāv cieša sasaiste starp ļoti atšķirīgām kompetencijām, kas ir no vienas puses radošās kompetences un no otras puses e, lietu mākslinieciskā prezentācija. Un šeit es gribētu, ka mūsu piedāvātajā tekstā šie jautājumi tiktu izcelti skaidrāk, jo pretējā gadījumā mēs runājam tikai par e, jaunajiem e, komunikācijas līdzekļiem, bet tas attiecas arī uz izglītību apmācību, kā ir norādīts 4. punktā, taču mums ir jārunā par jaunu apmācības koncepciju, balstoties uz jaunajiem e, saziņas līdzekļiem. Un tie ir ļoti sarežģīti modeļi, kur nepastāv, kas ir jāizveido, tas ir cits pasākums, un es gribētu, lai šis, šis sasaiste e, koncepcija no vienas puses un radošais darbs no otras puses. Un jums būs iespēja e, E, pie tā pastrādāt. Vārds referentē tagad. Dargie kolēģi, priekšsēdētājs kundze, es gribētu jums pateikties uh, par jūsu pienesumu šai jautājumā, kas ir ļoti precīzs. Un varbūt, ka uh, tas arī trūka manā ziņojuma projektā, bet mēs esam uh, ierobežoti attiecībā uz, uz teksta daudzumu svarīgi ir uh, radīt darba vietas, kas nav delokalizējamas. Es domāju, ka tas būtu jāuzsver šai ziņojumā. Un uh, arī problēmas ar trešajām valstīm. Es domāju, ka pie šī jautājuma būtu jāpastrādā, lai padarītu šo, šādu mobilitāti vairāk nolasāmu šai tekstā. Uh, varbūt atvieglot vīzu saņemšanu, ierosināt vai, vai tam līdzīgus mērus. Es nezinu, kas tur būtu jādara, bet mēs mēģināsim. Un uh, laipni lūdzu man uh, iesniegt grozījumu piedāvājumus un paldies par jūsu pienesumu. Mēs esam beiguši ar diskusijām. Uh, Teikt mums jāatgādina mūsu darba grafiks, uh, kas jau tika minēts. Uh, uh, Tad, tad uh, 25. 26. oktobrs, atvainojiet, 10. novembris uh, līdz 12. Uh, grozījumu iešniegšanas termiņš, lai mums viņi tiktu izpildīti tulkot visās valodās līdz 1. decembrim, kad tiks izskatīts, un otrajā balsosim. Tad mēs esam pabeiguši ar šīs pēcpusdienas darbiem. Veiksmīgu jums uh, vakaru un rītā tiekamies uh, deviņos ar jūsu balsošanas kartiņām.